Uh, so, uh, Godātās dāmas un kungi, sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdi, un man tiešām ir liels prieks šodien sveikt Vincentu Van Kukenborni, kas ir uzņēmējdarbības un vienkāršotāks uzņēmējdarbības ministrs Beļģijā. Katrā ziņā mums arī būtu interesanti dzirdēt, ko mums ministrs varētu pateikt, bet pirms dod vārdu ministram, es vēlētos formāli uzsākt mūsu šās pēcpusdienas sēdi. Jūs priekšā ir šās dienas darba kārtība, un tā mums ir formāli jāapstiprina. Tā, tāpēc, ja neviens neiebilst, mēs to esam apstiprinājuši. Otrakārt, vēlētos jums pateikt, ka mūsu sēde tiek plūsmota vispārējā tīmelī. Līdz, līdz ar to brīdī, kad jūs ieslēdzat mikrofonu, jūs parādaties vispārējā pasaules tīmeklī, un līdz ar to jūsu seja būs redzama visiem, kas tajā brīdī ir pieslēgušies. Jebkurā gadījumā mums tas ir ļoti liels gods. Pirmo mūsu Beļģijas prezidentūras laika sēdi sākt ar Kvikenborna kunga uzstāšanos. Un katrā ziņā Beļģijas prezidentūras darba kārtība kopīgajam tirgum ir ārkārtīgi prioritēta. Ir parādījusies tā saucamā strateģiskā grāmata, un runājot par iekšējo tirgu un konkurētspēju, tad gan mūsu darba kārtībā, gan Beļģijas prezidentūras darba kārtībā tie ir vieni no galvenajiem punktiem. Un ceru, ka prezident, ministrs atvainojos mūs ar to arī iepazīstinās. Vēl bez tam Beļģijas prezidentūra ir sākusies ar lielisku koncertu ārpus parlamenta, un iespējams, ka varbūt ne visi deputāti to dzirdēja, bet tas bija vienkārši lielisks, un es ceru, ka mums būs iespēja to vai ko citu dzirdēt citreiz. Tagad dodu vārdu godātajam Kvikenbornas kungam, un pēc tam jums deputāti uzdos jautājumu. Thank you, uh, Mr. Chairman, dāmas un ieren, uh, meneer de voorzitter. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, kolēģi, Es esmu jums pateicīgs par to iespēju, ka varu šodien šeit uzstāties Beļģijas prezidentūras sākumā. Un es eh, jūs iepazīstināšu ar mūsu prioritātēm iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības jomā. Eh, komitejas priekšsēdētājs jau minēja, ka mūsu rīcības programmai nākamo sešu mēnešu laikā ir uh, eh, formulēta ļoti konkrēta mērķi iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības jomā. Es uh, aplūkošu varbūt sešus eh, galvenos tematus šajā kontekstā. Pirmais būtiskākais temats ir iekšējā tirgus uh, padziļināta pilnveide. Otrs tematiskais loks skar uh, patērētāja aizsardzību. Trešām kārtām mēs uh, runājam par uh, maksājumiem, un uh, mūs, šī komiteja jau tam ir veltījusi zinām uzmanības daļu. Tā tad pašā sākumā mēs runājam par iekšējā tirgus pilnveidošanu. Es uzskatu, ka finanšu un ekonomikas krīze ir norādījusi uh, uz vairākiem deficītiem, kas pastāv Eiropas modelī, norādījusi uz tā vājajām vietām. Un, lai mēs varētu uh, nodrošināt ekonomisko izaugsmu, mums ir jāmeklē jaunu ekonomisko modeli, lai mēs varētu garantēt ilgtspējīgāku izaugsmi. Un, protams, tādēļ ir nepieciešams reformēt, ir eh, jāre, jāveic reformas dalību valstīs. Eiropas Savienībai šajā jomā ir jāuzņems iniciatīva, iniciatīva, lai varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Un eh, kas notika 1992. gadā? pēc eh, visai vājas izaugsmes, eh, kad Žaks Delors eh, vadīja prezidentūru, Eiropas spēra pirmos soļus iekšējā tirgus virzienā. Un pēc tam turpmākajos gados mēs pieredzējām vairāk optimisma, vairāk ticības un vairāk dinamismu, un cilvēki vairāk uzticējās Eiropas konstrukcijai. Priekšsēdētāji kungs, deputāti, es domāju, tagad mums ir jāgarantē jauna dinamika, jāsaprot, ka pagaidā, tagad mēs dzīvojam citos laikos laikos. Mēs atkal esam sastapušies ar problēmām, ir uh, mazinātas izaugsmas iespējas, un mēs arī uh, ejam nopakaļ uz citiem kontinentiem, mēs neesam vairs tik konkurētspējīgi. Kas notiek uh, Latīņamerikā un, piemēram, arī Āzijā? Tur ir tādi ekonomiskās izaugsmas tempi, kurus mums ir ļoti grūti panākt. Mēs varam vienkārši skaudīgi uz viņiem nolūkoties. Mums ir priekšrocības, ka Mario Monti, kādreizējais Eiropas komisārs, ir veicis patiešām labu darbu, un viņš pateica divus aspektus. Tā tad nogurdi, nogurdums no. Nogurums no integrācijas, Eiropas nogurums un uh, No otras puses ir jādomā par konkrētiem iespējām, lai varētu parūpēties par iekšējā tirgus pilnveidi. Uh, Un Mario Monti savā ziņojumā ir, ir arī piedāvājis konkrēts risinājums šīm problēmām. Es uzskatu, ka ņemot vērā jauno konstitucionālo arhitektūru, ko mums piedāvā Lisabonas līgums, protams, tas piedāvā vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un es domāju, ka parlamentam un komisijai Bēļģijas prezidentūras laikā ir jāpaukstina savu ambīciju latiņa un jāpārņem tie labie domu graudi, kas ir pausti Mario Monti ziņojumā, un jāpārvērš tie konkrētos darbos, ir jāparūpējas par pārmaiņu programmu. Barņēkungs teica, ka uh, viņš eh, piedāvās tā saukto Single Market Act. Un priekšsēdētāji kungs, šis iekšējais tirgu, iekšējā tirgus līgums eh, vai akts eh, balstās uz Greha ziņojumu, kas tāpa šajā komitejā. Tas ir ļoti ambiciozs projekts, kas piedāvā konkrētas pārmaiņas, un mums ir jāparūpējas par to, lai mūsu patērētāji un pilsoņi redzētu eh, pozitīvas pārmaiņas, lai viņi redzētu labāku iekšējo tirgu, ka, no kur ieguvēja ir pilnīgi visi. Uh, šis uh, Barņēja kungs ir piedāvājis 30 konkrētus punktus 2011. un 2012. gadam. Padomē mums sāksies par to diskusijas, un es domāju, ka jau decembrī padomu varēs nākt klajā ar konkrētiem secinājumiem. Tas nozīmē, ka 2012. gadā, 20 gadus pēc Žaka Delora būtiskās iniciatīvas, mēs būsim spēruši nākamo lielo soli. Priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlējos norādīt uz jauninājumiem iekšējā tirgus jomā. Eiropa šeit var izdarīt trīs ļoti būtiskas lietas. Pirmkārt, mēs runāsim par standartizāciju. Es zinu, ka jūsu komitejas priekšsēdētājs ļoti lielu nozīmi piešķir standartizācijai. Tehniskā attīstība ir tik ātra, eh, ka bieži vien procedūras tai netiek līdzi. Mēs vairs bieži vien nevaram pietiekami izšķirīgi eh, rīkoties, mēs nevaram izsekot šai tehnoloģiskajai attīstībai, kas notiek visā pasaulē. Otram kārtām. Jādomā arī par patentiem. Pagājuši nedēļ es jau uzstājos jūri komitejā Strasbūrā, un mēs runājam par to, ka ir jāievieš Eiropas patents. Eiropas patents ir jāizveido, lai uzņēmumi varētu paši aizsargāt savus produktus lētākā un vienkāršākā veidā. Es zinu, ka arī šī komiteja, jūsu priekšsēdētājs un, protams, arī komitejas locekļi ļoti lielu uzmanību pievērš šim faktoram. Trešām kārtām. Priekšsēdētāji kungs, mums ir eh, jāveido eh, tāds klimats, tāda gaisotne, kas eh, veicina investīcijas un ir draudzīga uzņēmēji darbībai. Uh, Mums ir jāsaprot arī par. Uh, valsts iepirkumu nozīmīgumu, un eh, tam nav jābūt pašmērķim, tam ir jābūt papildinātam ar novatorismu, ar inovācijām, un tikai tad tas kļūst par veiksmes stāstu. 14. septembrī Briselī tiks organizēts pasākums uh, no zināšanām uh, uz uh, konkurētspēju, un uh, mēs šos jautājumus tur aplūkosim padziļināti. Tas ir pirmais temats priekšsēdētāja kungs, un tā nav sakritība, ka es pirmām kārtām sāku runāt tieši par iekšējo tirgu, jo mums ir ļoti daudz diskusiju, piemēram, politiskajās saimēs, dalību valstīs, mēs eh, varbūt eh, atšķirīgi uztveram iepriekšējā, iekšējā tirgus. Uh, jēdzienu, bet ir jāsaprot, ka mums ir jāatgūst mūsu pilsoņu uzticība un uh, jāpilnveido, jāpilnveido iekšējais tirgus. Tas mums patiešām ir jādara. Otrs temats skar patērētāju tiesības, un es esmu patiešām priecīgs šeit redzēt vairākus deputātus, kas ir ļoti daudz darba veltījuši patērētāju aizsardzībai. Referents Švāba kungs šeit uh, zālē ir redzams, arī ēnu referenti ir ieradušies uz šo tikšanos, un es zinu, ka jūsu komiteja ir strādājusi strādājuši patiešām ļoti daudz un uh, nenogurstoši, lai varētu pieņemt patērētā aizsardzības direktīvu. Eiropas padomē jau 43 sēdes ir paredzētas, lai arī apspriest patērētāju aizsardzības jautājumus priekšsēdētāja kungs, un tas, uh, tā nav nekāda sakritība. Es uzskatu, ka patērētāja tiesības īstenībā atrodas uh, iekšējā tirgus uh, pašā kodolā. Mums ir jāsaprot, ka uzņēmumiem ir e, jāatgūst, tas ir jāatgūst mūsu ekonomikai, un tieši šajā kontekstā patērētāja tiesība aizsardzība ir īpaši nozīmīga. Priekšsēdētāja kungs, mēs darīsim visu, lai sasniegtu progresu. Mēs esam arī dzirdējuši, ka Viviana Redinga uh, komisārs kundze teica, ka šī direktīva ir ļoti nopietna un tas ir milzīgs solis uz priekšu, lai eh, šīs tiesības varētu harmonizēt pēc iespējas plašākā apjomā. Es zinu, ka tās tradīcijas, eh, kas pastāv 27 dalību valstīs, bieži vien ir atšķirīgas, jo, protams, mums ir atšķirīga vēsturiskā pieredze. Bet kas mums īsti ir jādara un ko var darīt jūs komitejas priekšsēdētājs? Mums ļoti pragmatiskā veidā vajadzētu uh, aplūkot šo direktīvu burtiski pāntu pa pāntam un atrast, kurā vietā īsti ir eh, šī pievienotā vērtība, kas varētu nākt par labu mūsu patērētājiem. Uh, Protams, tas ir ambiciozs mērķis, un 2010. gadā, 2010. gada decembrī būs neformālais uh, Eirosamits, mums vajadzēs, protams, arī tā ietvaros apspriest šo direktīvu, un vajadzētu parūpēties par to, lai jūsu komiteja uz to brīdi būtu sagatavojuši savu pozīciju, lai uh, pēc tam Ungāru prezidentūra pārņemot stafetes nuiņu varētu veikt nākamos būtiskos soļus uz priekšu. Ja mēs runājam par patērētāju aizsardzības direktīvu, mums arī ir jāsaprot, eh, kas īsti ir šī aizsardzība, kā mēs varam savus patērētājus aizsargāt pietiekam efektīvi. 22. septembrī Briselē eh, būs tikšanās ar Džonu Dalī, patērētāju komisāru, patērētāja aizsardzības komisāru, un tiks organizēts arī īpašs seminārs par uh, sadarbību ar 27 dalību valstu inspekcijas dienestiem un patērētāja aizsardzības organizācijām, lai pievērst šiem jautājumiem īpaši lielu uzmanību. Uh, ekonomiskās inspekcijas dienests Beļģijā ir darbojies ļoti veiksmīgi, un, protams, ir uh, daudz patērētāju, kas sastopas ar problēmām, un viņi sastopas ar problēmām, piemēram, arī citā dalību valstī, un tad viņi iesniedz sūdzības, un mums ir jāparūpējas, lai patērētāja aizsardzības organizācijas ciešāk sadarbotos savā starpā, tādā veidā nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Trešais temats Beļģijas prezidentūras laikā U weet dat uh, de financiële economische. Kavētie maksājumi. Jūs, protams, zināt, eh, ka ekonomiskā krīze ir eh, radījusi daudz problēmu cilvēkiem, bet papildus tam saskaņā ar Eiropas maksājumu indeksu 2010. gadā nokavēto maksājumu uh, skaits ir sasniedzis 300 miljārdus eiro. 300 miljārdus eiro, es atkārtoju. Un it sevišķi smagi šeit cieši mazie un vidējie uzņēmumi. Man ir jāsaka, ka IMCO komitejas darbs un Vaileras kundzes veikums patiešām ir jāuzslavē. Un mums ir eh, jāvienojas eh, par konkrētiem līgumiem, mums ir jāizstāv gan privātoju uzņēmumi, gan arī valsts uzņēmumi, ir jānosaka uh, maksājumu termiņš un ir jāievieš arī konkrēti principi, ja, piemēram, šādi kavē, maksājumi kavējumi tiek konstatēti, lai tikt paredzēts arī sankcijas. Mēs vēlamies eh, arī pateikt, ka esam iepazinušies ar parlamenta pozīciju un padome varētu piešķirt mandātu, sākt trialogu ar parlamentu Beļģijas prezidentūras laikā, lai varētu eh, sarīkot uzklausīšanu, par ko būs vienojies eh, parlaments ar padomu. Protams, ir vēl daudz citu uh, jautājumu, kas nav atbildēti, piemēram, kāda ir atšķirība starp valsts un privātajiem uzņēmumiem. Mums ir jāsaprot, ka šeit bija šie, šis 60 dienu eh, termiņš noteikts, un katrā ziņā ir jāsaka, ka pirmajās 12 Beļģijas prezidentūras dienās mēs jau esam kaut ko darījuši, mēs esam mēģinājuši rast risinājumu padomē, un tas patiešām būtu ļoti veiksmīgi, ja mēs nākamo mēnešu laikā varētu piedāvāt konkrētu risinājumu. Parlaments ir veicis patiešām izcilu darbu, un es ceru, ka tādā veidā tas arī turpināsies. Priekšstādētāja kungs, tie ir trīs būtiskākie temati, kam mēs pievērsīsim uh, uzmanību sešu mēnešu laikā. Ir vēl citi jautājumi jautājumi, kas mums prāts nodarbinās, un varbūt, eh, nu, tie ir tādi mazāk apjomīgi. Pirmām kārtām runājot par tehnisko harmonizāciju tekstilu izstrādājumu un būvniecības materiālu jomā, komisija ir veikusi ļoti daudz darbu pie šī jautājuma. Mēs vēlamies, lai otrais lasījums eh, sāktos pēc iespējas ātrāk un lai tajā tiktu panākt vienošanās. Ja mēs runājam par celtniecības nozari un tekstīlī nozari, mēs eh, vēlamies izstrādāt tādus noteikumus, kas, protams, nāk par labu šīm nozarēm, jo tās ir tādas nozars, kas ir ļoti nozīmīgas Eiropas Savienībā. Tālāk. Aangekondigde groenboek par, eh, tālāk par eh, azartspēlēm. Tika izdot zaļā grāmata par azartspēlēm komisijā. Protams, šis ir jautājums, kas tiek apspriests sabiedrībā un padomas darba grupā. Mēs runāsim arī par azartspēlēm tiešsaistē un par to, kā izveidot pietiekam labu pieeju tieši šajā jautājumā. Vēl kāds jautājums, eh, kam mēs pievērsīsim uzmanību, ir arī e, mazumtirdzniecības sektors. E, Tas, protams, ir ļoti nozīmīgi daudzās dalību valstīs, un e, komisija ir veikusi pētījumu par to, e, kādas ir mazumtirdzniecības nozares e, stiprās un vājās puses, un, protams, mums vajadzētu šo pētījumu pietiekami labi izanalizēt, lai varētu piedāvāt labākus risinājumus. Mēs runājam arī par to, ka ir liels atšķirības starp mazumtirdzniecības produktivitāte starp Eiropas Savienību un ASV nav arī pietiekami augsts caurskatāmības līmenis. Ir tādi produkti, kuru peļņas maržas ir ļoti augstas, un, protams, mums ir jādomā arī par dominanci tirgu. Ir ļoti atšķirīgs šis spēka sadalījums starp eh, dažādiem mazumtirdzniecības sektoriem, un eh, šeit nepastāv pietiekami liela harmonizācija. Ja jauni uzņēmumi vēlas ienākt šajā tirgu, viņiem ir to ļoti grūti izdarīt, jo slieksnis ir uzcelts patiešām ļoti augstu un viņiem ir grūti arī konkurēt. Protams, no tā, e, patērētāji no tā nekādā ziņā nav ieguvēji, viņiem bieži vien tādēļ ir jāmaksā pārāk augsta cena. Mēs runāsim par šo pētījumu, kad tiksies konkurences ministri 10. decembrī 2010. gadā un e, pēc iespējas ātrāk nāksim klajā ar secinājumiem. Priekšsēdētāja kungs e, deputāti, pirms e, noslēgt savu runu, es pateikšu vēl sekojošo. Es zinu, ka pateicoties komisijai un IMCO būs Eh, vienotā tirgus fórums 2010. gada novembrī. Es zinu, ka daudzas politiskās grupas šim jautājumam ir pievērsušās ļoti uzmanīgi, un es arī esmu gatavs ar jums sadarboties eh, šajā vienotā tirgus fórumā, kas notiks 9. novembrī. Un vēl visus uh, cienījamos deputātus un arī priekšsēdētāju kungu es vēlos uzaicināt ciemos pie mums uh, Beļģijā lai mēs varētu arī konkrēti pārliecinātos par to, kuri, kuras ir tās uh, jomas, kur ir tie saskarsmes punkti, kuros mēs varam pēc iespējas veiksmīgāk sastrādāties, galvenokārt arī pievēršot uh, savu atsumēru uh, Eh, tieši patērētāja aizsardzībai un iekšējam tirgum. Jūs eh, noteikti varēt, varētu pārliecināties, ka mūsu programma ir ļoti ambicioza, bet vēl svarīgāk par ambīcijām ir laba sadarbība starp jūsu komiteju un eh, Beļģijas prezidentūru, lai es redzētu, kādi ir tie jautājumi, kas nodarbina jūsu prātus, lai es redzētu, kādas ir jūsu ambīcijas, ka jūs vēlaties spēcināt un padziļināt Eiropas sadarbību. Mēs ceram atrast sabiedrotos jūsu personā, tādus sabiedrotos, kas ņem vērā jauno, ilgtspējīgo un spēcīgāko Eiropas parlamentu lomu, kas tam tagad ir spēlējama. Mēs, protams, šo lomu cienam un esam uh, gatavības pilni ar jums sadarboties. Nākamo sešu mēnešu laikā es, protams, būšu jūsu rīcībā un uh, esmu gatavs sazināties arī ar katru atsevišķu deputātu, lai varētu saprast, kā mēs varētu sadarboties atsevišķu nozaru ietvaros, lai nonāktu pie vislabākā iespējamā rezultāta. Priekšsēdētāja kungs. Un tagad esmu labprāt gatavs atbildēt uz deputātu jautājumiem. Un nevien, protams, runājot par sešiem tematiem, ko es ieskicēju savā runā, bet esmu gatavs atbildēt arī uz citiem jautājumiem, kas nodarbina jūsu komitejas locekļu prātus. Paldies par uzmanību! Uh, well, thank you very much indeed, uh, Minister, for... Paldies ministram par uh, šo ļoti veiksmīgo ievadvārdu. Un, uh, protams, ka mēs saprotam, cik svarīgs ir jūsu darāmais prezidentūras laikā. Sveicināt šajā komitejā, un arī mēs esam apņēmušies strādāt tieši tādā pašā garā, kā jūs šeit pieminējāt. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par mazumtirdzniecības sektoru, jo mēs jau komitejā esam vienojušies, ka mēs sagatavosim pašiniciatīvas ziņojumu atbildot uz komisijas sagatavoto darba dokumentu. Izskatās, ka mūsu darba kārtība sakritīs ar jūsu 10. decembrī padomē paredzēto jautājumu izskatīšanu. Liekas, ka mēs līdz tam būsim pabeiguši pašiniciatīvas ziņojumu. Iespējams, ka jūs varbūt varētu palīdzēt mūsu referentam vai referentiem gadiem ar dažādiem rezultātiem, jo, manuprāt, tas nāk tikai par labu. Vēl bez tam eh, man ir bijus, bijis tas gods piedalīties pagājušajā konkurences padomē, un eh, tajā mēs runājām arī par mūsu vienotā tirgus ziņojumu. Mēs tiešām sagaidām, iespējams, ka tas nebija jūsu sākotnējā darba kārtībā, un tiešām Barņē kungs vēlas, lai viņa idejas uh, tiktu iekļautas oktobrī paredzētajā, oktobrī publiskot paredzētajā vienotā tirgus aktā. 9. novembrī paredzētais pasākums. Mēs varētu sadar sadarboties šā pasākuma sagatavošanā, bet 9. novembris arī būs kopīgi vienotā tirgus akta publiskošanas datums. Tātad mūsu komitejas darba kārtība un padomas darba kārtība, kā arī prezidentūras darba kārtība sasaucās, un tas katrā ziņā priecē. Tagad pietiks man runāt, došu vārdu kolēģiem. Es došu vārdu galvenajiem, teiksim tā, runātājiem no politiskajām grupām diskusijas uzsākšanai, un pēc tam varbūt es došu jums vārdu atbildēt ministra kungs. Tātad vispirms Švābas kungs, Tarabels kungs no S&D grupas, Rošforkungs, jā, šeit, Čantafilides kungs, un tad e, būs otrais jautājumu rauns, kurā, uzstās, kurā varēs runāt trīs jautājumu uzdevēji. Ja ir vēl kāds, kas vēlētos uzdot jautājumus, tad laipni nav aicināti. Tā tad sāksim ar Švābas kungu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra kungs. E, es vēlējos jums pateikties par eh, to entuziasmu, ko jūs izrādījāt. Jūs jau bijāt ieradies pagājušajā nedēļā Strasbūrā, tikāties ar vairākiem kolēģiem jūri komitejā, šodien jūs tiekaties ar mums. Un es domāju, ka, protams, eh, padomē eh, Spānijas prezidentūra nav paveikusi pilnīgi visu darbu, tādēļ mēs ceram, ka Beļģijas prezidentūra vainagosies ar panākumiem. Un īstenībā tas ir atkarīgs tikai no jums. Protams, Žaks Delors ar uh, veikto darbu 90. gados uh, galveno uzmanību pievērš tieši iekšējam tirgum. Es uzskatu, daudzi no mūsu kolēģiem uzskata, ka nevienmēr padomē vējo tāds Eiropas gars, tādēļ mēs ceram, ka Beļģijas prezidentūras laikā tas tomēr būs spēcīgāk jūtams šis Eiropas gars, jo uh, tas ir būtiski notikt visai Eiropai un, protams, arī mums visiem un mūsu patērētājiem Eiropas Savienībā, protams, arī. Jūs jau runājāt par vairākām direktīvām, es eh, pievērsīšos tieši divām, un tās ir uh, pašas būtiskākās. Jūs runājat par kavētajiem maksājumiem, un mēs kā Eiropas parlaments esam jau visai agri identificējuši tās briesmas, kas varētu rasties, proti, eh, kurus sektorus varētu izņemt no šīs direktīvas aptvēruma. Un mums ir jāsaprot, ka ir jānosaka arī eh, eh, tāda augstākā robeža attiecībā uz tādiem līgumiem, kas tiek noslēgti starp diviem uzņēmumiem. Uh, Es vēlējos uzdot jautājumu, vai jums šķiet, ka padomes sarunu vešanas pilnvaras būs pietiekam ambiciozas un vai patiešām Vailers kundze būs pietiekam spēcīga, vai viņai būs tāda spēcīga aizmuguri. Jūs teicat, ka jūs ļoti cienat parlamentu, vai mēs patiešām varam pilnībā uz jums paļauties, vai uh, tomēr šeit ir pārāk liela viedokļa atšķirība. Otrs jautājums, kam es vēlējos pievērsties, ir patērētāja aizsardzība. Jūs uh, teicāt, ka līdz šī gada novembrim decembrim esat gatavi nākt klajā ar priekšlikumu, ar pilnvērtīgu priekšlikumu. Tas ir visai ambiciozs plāns, un nākamnedēļ pag, pagājušā nedēļā mēs tikāmies ar ēnu referentiem, lai varētu apspriesties par mūsu stratēģiju, par to, kā rīkoties. Un bija arī tādas viedokļu atšķirības. Iespējams, jūs arī redzējāt, eh, kādi ir mani uzskati. Proti, Ja mēs runājam par iekšējo tirgu, mums ir jāsaprot, ka šeit ir nepieciešama vienkāršošana, mērtiecīga vienkāršošana, bet, protams, ir jāsaprot, kur šāda vienkāršošana nav iespējama. Jābūt pietiekam pragmatiskiem. Es vēlējos pavaicāt, ko darītu Beļģijas prezidentūšajā vienkāršošanas un harmonizācijas jomā. Es domāju, ka padomē jūs par to jau esat apspriedušies. Varbūt, ka jūs varētu teikt, nu kādi ir tie galvenie doma graudi, kas ir izkristalizējušies šajās diskusijās. Tātad, vai jūs runājat par tādu mērtiecīgu harmonizāciju vai par eh, tādu mazāk harmonizācijas līmeni, zemāku līmeni? Paldies! Uh, thank you very much, Mr. Paldies, Darbelkungs! Eh, Priekšsēdētāji kungs, ministra kungs, es vēlējos jūs uh, sirsnīgi sveikt un tagad turpināšu franču valodā. Bon, merci d'avoir précisé. Vēlējos um, tad atsaucoties uz jūsu prioritātēm par pirmajām trim un arī par citiem jautājumiem, par kuriem mēs varam kopīgi runāt. Esam ļoti priecīgi par to, bet tajā pat laikā man arī ir jādomā, ka prezidentūras programmā attiecībā tieši uz iekšējā tirgus integrācijas noslēgšanu jākonstatē, ka ir visai maza uh, grība pausta attiecībā uz jūtīgiem sektoriem, kas ir īpaši svarīgi pilsoņiem. Uh, Prezidentūras sekretāja izskatīs komisijas iniciatīvu attiecībā uz sabiedrības interešu pakāpojumiem. Es domāju, ka mazākā lieta būtu ne tikai izskatīt šo jautājumu, bet vai ministra kungs, jūs nedomājat, ka prezidentūra varētu būt šeit ambiciozāka, ņemot vērā, ka, piemēram, telekomunikācijas tirgus, enerģētikas tirgus liberalizācija izrādījās. Uh, neveiksme attiecībā uz patērētājiem, gan runājot par cenām, cenas nav ievērojams apzināšanās, arī ir maza pārredzamība, faktori nav īpaši skaidri, arī operatora izvēle nav skaidra, pakalpojuma kvalitāte nav vienmēr lieliska, nav uzlabot šīs liberalizācijas uh, rezultātā, un kā to arī prasa patērētāji ar organizācijas starpniecību, ka varbūt nevajadzētu gaidīt un izskatīt, bet tiešām būt aktīviem un analizēt, kādi ir bijuši rezultāti vai ir sasniegtie, vai ir sasniegtie sasniegti mērķi, bet kāda ir arī trūkumi un liberalizācijas eh, vājie punkti dalību valstīs, runājot par konkurenci, izvēli, eh, pakalpojumu kvalitāti un izdarīt secinājumus. Atgādinu arī, ka mūsu grupa prasīja vairākas reizes arī a, eh, pieņemt uh, enerģetikas pārtēriņa hārtu arī pēc Devits kunga lūguma, eh, kurš darbojas šajā komitejā un arī parlamentā, un to piedāvāja arī uh, solīja komisija nākot klājā enerģetikas pakotni, bet padomu to neapstiprināja par telekomunikācijām runājot, jāteic, ka pateicoties parlamentas spiedienam, jūs arī minējāt mums pozitīvo lomu šajā jomā, kā uh, eh, patērētājiem, tad arī šī viesabunēšanas eh, cenas tika mazinātas, eh, pateicoties parlamentu lēmumam, bet tas neatiec vēl, piemēram, uz interneta izmantošanu Eiropas Savienība arī šajā jomā. Varbūt padomu varētu izdarīt spiedienu uz komisiju, lai varētu arī pātrināt eh, šo cēnu atšķirību, kas ir liels no 1 līdz 8, piemēram. Un tas nāk, protams, par sliktu patērētājiem. Paldies par uzmanību. Uh, thank you, Mr. Tarabella. Mr. Rochefort. Paldies, Rošfor kungs, paldies priekšsēdētāji kungs, godētais ministra kungs, vēlos jūs apsveikt. Jūs uzskatu, ka jūsu sacītais tiešām ir pierādījums par to, ka esat pilnībā jau iecirnējies visos šajos jautājumos. Jūs, uzteikt, jūs uzskaitījāt uh, galvenās bāžas, kādas ir arī mūsējās. Un daži komentāri. Manuprāt, ka varam visi vienoties. Uh, par šiem aktuālajiem punktiem un esam arī vien, varam vienoties par šo kopīgo ideju, kā mēs vēlamies risināt šos jautājumus. Nu, kā to darīt? Jums ir arī taisnība, ja jūs iz, izvēlēties, kādā kārtībā esat skatījušies dažādās prioritātes, piemēram, uzskatu, ka iekšējā tirgus um, um, kā teikt, tādu atveseļošanu, iedarbināšanu. Es domāju, ka iekšējais tirgus nekad netiks noslēgts tā integrēšana, bet ir nepieciešams nepārtraukti to it kā no jauna uzkurbulēt. Un jūs atsaucaties arī uz Montīkungu svarīgo ziņojumu. Šajā sakarā pasaule attīstās un arī Marijo Montī. Uh, kuru pazīstu jau sen, un arī Mario Monti, kurš izstrādāja šodien ziņojumu, nav gluži viens tas pats cilvēks, un tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka arī Mario Monti, kungs savus idejas attīst, tas nozīmē arī to, ka kāds ar lielu pieredzi, kāda ir viņam, un es pilnībā ceru, ka jūs piekrītat. Sacītiem, ka mēs nevaram tātad pāriet tikai uzbrukums spēkā, tātad viņi piedāvā vienošanās. Uh, ir eh, izvērst sarunas dialogu eh, starp dalību valstīm, lai varētu tādējādi iet uz priekšu. Šeit runa dalību valsts, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi pateikt padomēji, ka tas tieši dalību valstīm ir jābūt tām, kurām ir jārīkojas, vai viņas ir gatavas pieņemt šo Montīgumu piedāvāto vienošanos, un tagad arī dalību valsts no padomas laukā ir šī bumba. Uh, Un esmu pārliecināts arī, ka mums mums jānāk klajā ar labiem priekšlikumiem par to, kā mēs varam uzlabot iekšējo tirgu. Arī domāju, ka komisārs Barņiekungs to darīs, bet fundamentāli runājot, Montīkunga ziņojums ir daudz spēcīgāks nekā atsevišķi priekšlikumi. Un katreiz, kad redzam jaunu likumdošanas tekstu, vai šī direktīva, vai šīs tiesība akts iekšējiem tirgum, vai tas būs kas tāds kas nezīs tālāk šo kopīgo garu, vai tas būs tikai kārtējais nākamais eh, tiesību akts nosacījums. <clears throat> Otra lieta, jūs arī runājāt, uzsvērāt uz eh, patērēta tiesību direktīvu. Direktīvu jūs arī Mēs arī runājam ar Švābu kungu un ceram tiešām, ka Beļģijas prezidentūras laikā spērsim izlēmīgus soļus, lai komisijā mēs varētu jau vienoties. Ļauj, ļaušos teikt, ka formulējums, kāds ir prez, Beļģijas prezidentūras programmā, manuprāt, nu, varbūt ir nedaudz, uh, nav tik ambiciozs, kā es vēlētos, vai pat tā, ko, ko jūs sacījat, te ir tādi vispārējais formulējumi, piemēram, jārauga, nodrošināt augstu patērētāju tiesību jā, aizsardzību. Nu, tā ir tāda pilnīga, tāda gan arī skatīt atkāpšanās vai aizstāvības pozīcija, ka mēs vienkārši raudzīsimies uz šo tiesību. Um, īstenošanu, bet ja pil, mēs gribam, lai pilsoņi cēruši un lai viņi varētu ticēt šai direktīvai, mums ir jāsaka, kā mēs garantēsim šīs tiesības. Uh, un ka viņu tiesības varētu arī tikt uzlabotas, ņemot vērā arī jaunos uh, tirgus nosacījumus. Eh, <coughs> jūs um, arī sacījāt, ka piedalīties 43 sanāksmēs. Jā, teicu, ka varbūt mēs neesam bijuši tik aktīvi līdz gada beigām. Mēs noteikti uh, atgūsim kavēto. Jums ir arī taisnība, ka jūs runājat par šiem maksām kavējumiem, patiesībā uz mūsu grupu, arī var uzstāju uz šo Eiropas patentu, tas ir kas ļoti svarīgs maziem vidiem uzņēmumiem. Šeit mēs vairāk kārt esam par to runājuši, ir jāiet tālāk. Un vēl priekšsēdē, kungs noslēgumā, vēl viens jautājums. Sasaucas Švaba kungu attiecībā uz patērētāju direktīvu. Tātad šī konkrētā um, konkurēta spēja. Es runāju par minimālo harmonizāciju. Vai ir vēl kā trešā iespēja? Vai padome ir au, arī raudzījusies, vai ir kāda jauktā harmonizācija, kas būtu tāda vispārīga, um, mērķtiecīgi, bet kas nebūtu minimāla harmonizācija, kas, manuprāt, ievērojams samazinās mūsu ambīcijas. Paldies! Thank you, Mr. Rochefort. Uh, Mr. Trantafilides, to close. Tagad Trantafilides kungs, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Jūs uh, savā runā minējāt Mario Monti ziņojumu. Tas pat tiešām ir ļoti apjomīgs ziņojums, apjomīgs pētījums. Es vēlējos pavaicāt, eh, cik daudzus no ziņojumā paustajiem padomiem jūs pārņemsiet savā darbā, un varbūt jūs esat domājis arī par konkrētiem grozījumiem, kā tie varētu izskatīties. Eh, vienā no pēdējām komitejas sanāksmēm Monti Kungs vienreiz runāja par to, eh, kādi mehānismi būtu jāizmanto, lai varētu īstenot viņa ieteiktos eh, jauninājumus. Un šķiet, ka Barozu kungs eh, patiešām bija gatavs par to diskutēt augstākajā līmenī. Jūs kā prezidentūras pārstāvis Vai uh, jūsu uzskati sasaucas ar Monti kunga uzskatiem, vai jums viņa argumenti šķiet prātīgi un kādas iniciatīvas padomi ir gatavi pārņemt? Vai jūs varat mūs jau par to informēt? Paldies! Um, to... Paldies, došu vārdu ministra kungam, lai viņš atbildētu uz uh, pirmajiem uzdotajiem jautājumiem, un pēc tam būs vēl divas jautājumu kārtas lūdzu. Uh, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Nu, varbūt uh, daži komentāri ievadam. Es uh, zinu, ka komitejā jau ir sagatavots ziņojums, lai varētu eh, parūpēties arī par to, ka mūsu darba, jū, darbs tiek harmonizēts. Es varu runāt par vienotā tirgus aktu. Uh, Šajā ziņojumā ir runāts par mazumtirdzniecību un eh, padome mēģinās arī veikt savus secinājumus, lai varētu parūpēties par to, ka komitejā tapušais ziņojums eh, pēc iespējas labāk tiktu saskaņots arī ar eh, tām pārdomām, kas ir radušās, teiksim, mūsu rindās. Un mums, mums, protams, sadarbība ir jāmēģina spēcināt, es jums to varu garantēt. Švāba kungs uzdeva jautājumu par maksājumu kavējumiem un e, vaicāja, ko vajadzētu vēl darīt šajā jomā. Protams, ja mēs runājam par uh, Bēļģijas prezidentūras pilnvarām, lai uzsāktu trialogu ar parlamentu un parūpētos par to, ka mēs Um, noskaidrotu, kādi uzņēmumi tiks iekļauti šīs direktīvas apsvērumā tālāk, ja mēs runājam biznes to biznes uh, vai darījumiem starp diviem uzņēmumiem. Jā, mums vajadzētu pievērst uh, šim aspektam arī pietiekam lielu uzmanību direktīvā. Mums uh, ir jāaizstāv mazie un vidējo uzņēmumu un īstenībā tas ir galvenais šo diskusiju temats. Mēs vēlamies padomē eh, rast kompromisu, ko mēs noteikti varētu apspriest arī ar parlamentu un centīsimies tuvākajā laikā panākt vienošanos. Vēl Švāba kungs uzdeva jautājumu par harmonizāciju. Rošforkunga jautājums. No, le degré d'harmonisation. Uh, en fait, uh... Par harmonizāciju tātad runājot, dibets notika iepriekšējā padomē Spānijas prezidentūras laikā, kur es konstatēju, ka lielais vairākums dalību valstu iestājas par maksimālu harmonizāciju, par maksimālu uh, tādu uh, mērķorientētu harmonizāciju. Tāds ir mūsu mērķis. Šeit ir jābūt pragmatiskiem. Mēs skatīsim katru pāntu atsevišķi, katru nodaļu atsevišķi, lai raudzītu, kādi ir iespējamie harmonizācijas kompromisi, kāds mēs varētu sasniegt, lai debašu beigās redzētu pie kā tad mēs varam nonākt. Es domāju, ka patērētāja interesi šeit ir ārkārtīgi liels, arī Rošvārkungs uz to atsaucās, tajā pat laikā, protams, kā ka Mums ir jāpadara arī iespēja daudz elastīgāk, lai varētu nodrošināt pārobežu uh, darījumus, transakcijas, lai varētu um, veicināt, stiprinātu izaugsmi Eiropā. Švāba kungs, es lasīju arī jūsu pārdomas par būtisko ceturto pāntu, un jūs runājat par tiesību harmonizāciju. Uh, Protams, mums ir eh, jāsaprot, kāda varētu būt virzība, bet es nevēlos tagad neko sasteigt. Mums ir jāņem vērā, ka padomē norisinās diskusijas, jā, 43 darba grupas, bet eh, šis ir visai tāds uh, grūts jautājums. Man tas katrā ziņā liekas indriķējoši un domāju, ka padomu šeit patiešām veiks savu darba daļu. Tarabēls kungs. U, uh, servis... Runājot par um, sabiedrības interešu ekonomiskajiem pakalpojumiem. Jūs zināt, ka tās ir ideoloģiskas debatas. Bet ir ļoti, tās ir svarīgas, ir ļoti svarīgi, lai būtu šāds debats, jo politika jau ir ideoloģija, un tās ir debats starp uh, ideoloģijām. Pretējā gadījumā mums nav nepieciešama politika, mēs varam darīt draugu vidū, tādēļ esmu priecīgs, ka jūs minat šo punktu. Uh, lasīt 14. pāntu Lisabonas līgumā, 26. protokols, bet es arī iepazinos ar Mario Monti ziņojumu detalizēt un konstatēju, ka dažādās jomās, ļoti specifiskās nozarēs, īpaši telekomunikācija nozarē, arī banku pakalpojumu sektorā, transportu sektorā, viņš atsaucas uz nepieciešamajām iniciatīvām kur būtu nepieciešams stiprināt šos pakalpojumus, uzlabot tos. Es domāju, ka ņemot vērā, kāds būs debats padomē, ņemot vērā iniciatīvas, ar kurām nāks klājā komisārkungs Barņē, ņemot vērā arī to, cik šis jautājums jums ir svarīgs, manuprāt, būtu labi raucīties, kādā konkrētā nozarē mēs varam spērt soļus uz priekšu, piemēram, telekomunikāciju uh, padomē ir jāizvērš iniciatīvu debates par platjoslas internetu. Mēs nevaram vienam atļauties, mums šeit ir kontinents, kur daļa iedzīvotāji ir, kuriem ir piekļuvi internetam, citiem nē. Tās ir ļoti jūtīgas debats dalība valstīs. Es domāju, ka šajā nozarē Protams, būs jāsagaida komisijas iniciatīvas, bet mums ir liela griba iet uz priekšu. Lūk, to es vēlējos norādīt. Un otrkārt, jūs uzdevāt jautājumu par uh, šo viesabinēšanu. Un tur arī komisija nāks klajā ar savu iniciatīvu mūsu prezidentūras laikā, bet neslēpju, kā ņemot vērā iniciatīvas, kuras uzņēma arī Eiropas parlaments šajā viesabunēšanas jomā, izmantojot arī jūsu instrumentus, kāda ir paredzēta līgumā, agrāk vai vēlāk, vēlams agrāk. Ne, tad, tad vajadzētu izvairīties no ļoti lieliem rēķiniem, 10 miljonu un vairāk, kur patērētāji, bet arī aktīvi, aktīvas personas, kuras strādā, kurām tad vajag izvairīties no šiem lieliem rēķiniem. Es domāju, mūsu prezidentūras laikā mums tagad ir iespēja nāk lai ar iniciatīvu. Arī parlaments šeit var spēlēt savu lomu, nāk lai ar iniciatīvu. Rošfārkungs. Jūs atsaucoties uz šo Mario Monti jauno vienošanos vai New Deal. Jūs sakāt, ka tam būtu kam vairāk nekā tikai iniciatīvu uzskaitīšanai. Uh, Uh, šīs 30 iniciatīvas, par kurām runāja Barņēkungs. Nu, es domāju, ka ir jāizspēkšot konkrēti šajā jomā. bet ar kādu ideju, jo tas nav tikai tāds tehnisks katalogs, mums ir arī ir jāiedzīvina šis iekšējais tirgus. Es, protams, ļoti labi iepazinos arī ar šo ziņojumu kur tiek runāts par problēmām, kādām saskaras patērētāji tik līdz ir šāda pārobežu situācija. Un man šķiet, ka šeit ir parlamenta un arī prezidentūras atbildība šo punktu vienmēr uh, sev izvirzīt kā prioritāti, konkretizēt to un būt ļoti ambicioziem. Es tiešām uzskatu, ka ja Eiropa vēlas nodrošināt integrāciju, un tā, ja tā vēlas kļūt par pilsoņu atbalstītu projektu, tad vadoņiem, eh, dālību, ehm, sievietēm, vīriešiem, politiķiem ir jāspēlē sava loma, Rošvor kungs. Eh, jūs redzēsiet, ka esam apņēmības pilni, un tad ne jau nejaušības pēc es atcaucos uz Delora kungu, jo tad man bija 19 gadi, es iestājos universitātē. Un tajo laikā Eiropai bija ambīcija, tā bija savs gārs ideja, un šodien tā atkal tas ir nepieciešams. Un kopā ar jums mums tas ir jāīsteno. Jūs uzdevāt jautājumu par Eiropas patentu. Kā es sacīju par šo, es arī runāju. Jūri komitejā, es domāju, ka būs arī jūsu komitejā iespēja nāk lajā ar atzinumu. Priekšsētāji kungs, jūs zināt, ka komisāra kungs nāca klajā ar priekšlikumu par šīm debatēm. Mēs vēlamies izvērst šīs debates ar dalībvalstīm. valstīm septembrī, oktobrī būs padome, un mēs vēlētos nākt lajā ar vienošanos, konsensus par šo problemātiku, bet es neslēpju, ka līgums pārādz ļoti daudz instruments un iespējas. Un Eiropas ambīcijai jābūt no vienoties eh, par konkrētu projektu formālajā padomē decembrī, jo mēs pie šī jautājuma nevaram uh, progresēt. Šis jautājums, ja nemaldos, ir joprojām aktuāls kopš 50. gada. Ja Eiropa vēlas arī um, būt konkurētspējīga ar ASV un citiem kontinentiem, tad mums ir jārod pragmatisks risinājums, bet es neslēpju, ka Barņiekunga priekšlikums, kas samazina tulkošanas izmaksas vienam uh, uh, patentam no 12 līdz 7 miljoniem. Tas ir kas ļoti svarīgs mūsu uzņēmumiem. Gan mazām, gan lieliem uzņēmumiem par harmonizāciju runājot. Jau šķiet esmu devis atbildi jums. runājot par Monti ziņojumu un par konkrētām iniciatīvām, ko mēs no tā varētu pārņemt. Es uzskatu, pirmām kārtām mums noteikti ir jāiepazīstas pamatīgāk ar Barņēja kunga priekšlikumiem, tad, kad tie tiks izstrādāti. Bet es uzskatu, ka Greka ziņojums un šajā komisijā veiktais darbs ir patiešām ļoti nozīmīgs ieguldījums turpmākajā darbā. Un uh, Kā jau minēju, mums vajadzētu parūpēties par to, lai e, šajos pasākumos, ko organizēsim, es jau tos minēju, piemēram, šo fórumu, tā tad mums vajadzētu parūpēties, lai mēs šajos pasākumos arī runātu par konkrētiem dokumentiem, par konkrētām iniciatīvām. Es domāju, ka Eiropas e, vēsturei ir jābūt patērētāju cilvēku pilsoņu vēsturei, un mums tas ir jādara pietiekam līdzsvarotā veidā bet mums ir jāparūpējas par savu pilsoņu motivēšanu, un tādēļ ambīcijas ir pietiekami augstas. Nu, to mēs esam apņēmušies darīt Bēļģijas prezidentūrā. Nu, tie bija pirmie, tā bija pirmā atbilžu kārta. Paldies! Indeed, Paldies ministra kungam! Un tagad, vai jums ir laiks palikt mazliet ilgāk? ir vēl viens jautājums, ko jums vēlētos uzdot uh, kolēģi. Tā tad varbūt vēl 20 minūtes jautājumiem un atbildēm. Jā, ministrs piekrīt. Seši kolēģi ir pieteikušies runāt. Varbūt uh, darīsim tā, jautājumu uzdodiet neilgākā vienu minūti. Es nebūšu dikti strikts un tiešām uh, es norādīšu savu pulksteni, varbūt pusotru minūtu un tad ne sekundi ilgāk. Varbūt, ka nākamreiz man vajadzēs būt striktākam ar laiku, jebkurā gadījumā. Nākamajā ir Vaņun kundze un eh, noslēgs Vailas kundze. Varbūt jā, labi, kompromiss divas minūtes katram. Tātad Vaņu kundze vispirms. Merci, monsieur le président, merci. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, godēto ministru kungs, ka esat mūsu vidū. Pavisam īsi. Uh, pa, vēlos pateikties par to, ka jūs citējāt prezidentu Delora kungu, un tas ir, kas ir ļoti svarīgi franču cilvēkam, un es jau saku, ka Delora elpa vairs šeit nav, un Eiropa mirst, un paldies, ka jūs to viņu minējāt. Uh, prezidentūru, jūs esat Beļģijā, jūs uzņēmāt visus uh, pilsoņus, kuri ierodas, lai tiešām apmeklētu Eiropas institūcijas. Es ceru, ka jūs atjaunošat šo Eiropas ideju, un es ceru, ka jūs nedarīsiet to, kas tiek veikts pēdējo 20 gadu laikā, vienkārši veikt savus iekšējās valdības lietas. Gribu runāt par trim galveniem jautājumiem, kas attiecas uz iekšējo tirgu un patērētājiem Eiropas patents Uzskatu, ka Barņiekungs, komisārs, un arī runājot pavisam objektīvi, jo neesmu no viņa pārtīs, viņam ir lieliski ideja atjaunāt šo Eiropas eh, patentu, un jūs pateicāt lieliskas lietas, tās neatkārtošu, bet tas ir ļoti svarīgi šajā globalizācijas krīzē palīdzēt uzņēmums, un mēs runājam par palīdzību pilsoņiem, bet palīdzību uzņēmumiem tas ir saistīts arī. Um, valsts iepirkumi, eh, kā eh, vietējā deputāte, jāteic, ka šie jautājumi attiecas uz pilsoņiem, bet arī uz vietējiem deputātiem, pašvaldībām, jo ir laiks ar visiem šiem jautājumiem, kurus mēs skatami un kas attiec uz visu pasauli, tas viss ir jāiekļau, eh, valsts iepirkumos ir jāparedz sociālie, vidas kritēriji, jānodrošina arī juridiskā skaidrība, lai pašvaldības reģionos, pilsētās varētu skatīt šos jautājumus caurspīdīgi, pārskatīt lietām. Vēl viens dosie, kurus jūs neminējāt, bet kurš man ir ļoti svarīgs kā ziņotājai. Es zinu, ka Spānijas prezidentūra uzsāka jautājumu, kas tika bloķēts kādu laiku. Ir pācietu tiesības pārobežu jomā es arī zinu, ka Bēļģijā ir ārkārtīgi augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi. Uh, un ir tagad šie jauns juridiskais pamats par šiem pārobežu veselības aprūpi pacientu tiesībām. Vai jūs īsumā varētu pateikt, kādā laikā jūs uzsāksiet debats par šo jautājumu pārobežu pacientu tiesības? Un vai jūs ņemsiet vērā arī sociālistu un demokrātu grupu, grupas idejas, protams, lai nebūtu divu ātrumu veselības aprūpu un lai veselības aprūpa netika uzskatīta kā patēriņa prece, bet kā vienkārši kā pakalpojums, kas ir uh, sastāvdaļa no pilsoņa dzīves. Kirti Kampas kungs, lūdzu. Sr. Presidente, uh, Sr. Ministru Fan Quickenborn, muito obrigado. Ministra kungs, Van Quickenborn kungs, es vēlētos pateikties par jūsu ievadvārdiem. Katrā ziņā ir ļoti pateikam dzirdēt, ka ir panākt vienošanās starp dažādām institūcijām. Runājot par Montijas ziņojumu un runājot par vienoto tirgu. Jā, eksistē zināmas viedokļa atšķirības detaļās, un tomēr mēģināsim vienoties. Mēs dalām jūsu bāžas runājot par iekšējā tirgus pabeigšanu. Mēs runājam arī par tā saucamo e-komerciju, e-tirsniecību. lai neizveidotos tāda situācija, kurā mēs neņemtu vērā vispārējās intereses. Patiesībā situācija varbūt šobrīd ir vēl neskaidrāka nekā pirms diviem gadiem. Jā, ir labi, ka mēs organizējam politiskas debats, bet varbūt situācija bija vienkāršāka pirms diviem gadiem. Nu labi. Tagad divi jautājumi par jūsu iecerēto patērētāju tiesību direktīvas sagatavošanā. Bija situācija, bija kāds laiks, kādu brīdi atpakaļ, kurā komisija sagatavoja viedokli par to, ka vajadzētu e, būt vienotiem. Un pirms pilnīgas harmonizācijas iekšējā tirgu e, varbūt vajadzētu runāt par dalēju, daļēju harmonizāciju kādās konkrētās jomās un pilnīgu harmonizāciju citās jomās. Varbūt, ka ir jomas, kurās vajadzētu veicināt tirtniecības paplašināšanos un daudzumu. Es varētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā jūs, kā konkurences padomas priekšstādētājs, raugāties uz šiem jautājumiem. Tas bija pirmais jautājums. Otrais. Kā jūs, ja jums neizdosies šo direktīvu pabeigt jūsu prezidentūras laikā, nodosiet lietu tālāk? Ungārijas prezidentūrai. Prieksēdētāja kungs, Vailas kundze. Jā, <clears throat> ministra. Ministra kungs. Ministra, auch von meiner Seite. Ministra kungs, es arī vēlējos jums sirsnīgi pateikties par klātbūtni šajā sanāksmē un par uh, Delora kunga pieminēšanu. Man kā vācu sociāla demokrātija tas patiešām ir balzāms dvēselē. Un Es vēlējos eh, dažus vārdus minēt par novēlotajiem maksājumiem. Es nevēlos, lai padomu šeit vilktu gumiju. Eh, jūs minējāt, ka tā ir viena no jūsu prezidentūras prioritātēm, un jūs uh, uh, parlamentu slavējāt par gatavību iziet uz kompromisiem, par mūsu labo gribu, bet jūs zinat, laika nav. Tas viss ir ļoti steidzami. Un uh, ir eh, tū, simtiem tūkstošiem vēl joprojām ma, nenokārtot maksājumu, un ir eh, tādi uzņēmumi, kam, piemēram, ir jāslēdz savus filiālis, viņi, piemēram, eh, gūst zaudējumus tādēļ, ka viņiem nav piešķirti maksājumi, kas viņiem pienāks. Tālāk. Mēs nevēlamies Eh, lai padome ieviestu ārkārtīgi daudz izņēmumu, un tādēļ es pieminēju ziņojumā tikai vienu izņēmumu. Tātad mēs šeit nerunāsim par katru bērnu dārziņu vai kādu citu mazu, mazu uzņēmumu. Mēs runāsim par slimnīcām, jo, piemēram, slimnīcas eh, konkrētos reģionos gūst daudz pēļņas. Tas ir nozīmīgs ekonomiskais faktors, un es kā sociāla demokrāte nevaru Nevēlos, lai, piemēram, kāda hospitāļa, kāda slimnīca šeit tiktu privileģētas. Mēs uzskatām, ka šeit ir jā, jāievieš uh, izņēmumi, un es domāju, ka mums ir pietiekami labi argumenti šajā saistībā. Domāju, tas ir patiešām nozīmīgi, un vispārējie kompromisi pēc ilgām diskusijām parlamentā uh, komitejā tika pieņemti. Man šķiet, eh, bija tikai seši kolēģi, kas atturējās. Līdz ar to jums ir ļoti labs eh, turpmākā darba fundaments, ņemot vērā arī vairāku dalību valstu un vairāku reģionu nostājas. Tātad šeit tika iesaistīti gan kolēģi no dienvidiem, gan no ziemeļiem, gan no centrāla Eiropas. Tātad mēs nerunājam tikai par divām lielākajām dalību valstīm. Tas bija patiešām plašs vairākums. Un mums uh, patiešām ir lepnums par savu paveikto darbu. Jūs varat uh, rēķināties, ka tas ir ļoti liels pamats jūsu turpmākajam darbam. Un tagad uh, par. Vēlējos runāt nedaudz par tiesībām, par piešķiršanas tiesībām, bet Beļģijā bieži vien ir bijušas problēmas, bet jums ir ļoti labi līdzsvarot sociālā sistēma ja jūs uh, savus uzdevumus uztverat pietiekami nopietni, lai šeit tiktu ietvērti arī sociālie un ekoloģiskie kritēriji, tad noteikti jūs varēsiet rēķināties ar parlamentu atbalstu. Bet uh, šajā direktīvā īsnībā uz papīra viss jau ir uzrakstīts, bet uh, vajadzētu pavaicāt, vai tas tiks tikpat labi iedzīvināts dalību valstīs. Uh, Šeit eh, vēl ir viens papildinājums, eh, vārdiņš inovācijas, un es domāju, tas ir ļoti labi, ka tas tur ir minēts. Mums, protams, vajadzētu parūpēties par savām iniciatīvām. Un eh, es domāju, ka mēs varētu arī noteikti kaut kādu iedvesmu smelties no Beļģijas, ņemot vērā, kā šīs tiesības funkcionē tieši šeit. Paldies. Uh, um... Priekšsēdētāj kungs. Uh... Paldies, godātie kolēģi, par jautājumiem. Jūs, godēti deputāti, atsaucāties uz Eiropas patentu, es šķiet, ka jau arī atbildot Rošvāru kungam savā atbildē visai plaši paskaidroju to, cik mums svarīgs ir šī, cik svarīga ir šī sistēma. Jūs arī uzdevāt jautājums par valsts iepirkumiem un arī par pacientu tiesībām par valsts iepirkumiem. Kā es sacīju, tad kā cēna, kā vienīgais kritērijs protams, liedz inovācijas un arī liedz izmantot kritērijus, uz kuriem jūs atsaucāties. Eiropa, Eiropas komisija nāks klajā ar tā saucamo flagship uh, iniciatīvu. Eiropas Sanība 2020 stratēģijā un šajā iniciatīvā arī atbildīgais komisārs man apstiprināja sarunās, kāds mums bija prezidentūra un komisija, ka uh, Arī valsts iepirkuma jautājums būs tur liela sastāvdaļa. Tā ir skaitā arī kritērijas, kuriem jūs atsaucāties, sociālie ekoloģiskie kritēriji. Tas ir svarīgi, jo arī valdībām un administrācijām ir jāsniedz piemērs un ir jānodrošina arī juridiskā puse. Arī es esmu uh, kopie savas komunas arī padomu uh, e, te es arī deputāts, un es zinu, kādas grūtības ir uh, valsts iepirkuma jomā. Es domāju, ka šī ir nozara, kur mēs varam spēcot uz priekšu pār veselības aprūpi. Jāteic, ļoti jūtīgs jautājums, ļoti delikāts jautājums. Tas tiesa, ka veselības aprūpas uh, pakalpojumi nav nec pakalpojumi un preces kā jebkura cits uh, prece vai pakalpojums. Par to ir bijušas plašas diskusijas jau līdz šim. Varu apliecināt jums, ka man ir tāda pārliecība, ka dalību valstu kolēģi ļoti labi apzinās šo problemātiku, un arī mēs padziļināsim debats tuvāko mēnešu laikā. Arī balstoties uz Beļģijas piemēru, kā jau jūs teicāt, arī šeit veicams darbs, un ja mēs runājam par šo iekšējo tirgu, ņemot vērā, protams, šīs nozares specifiku, ir ļoti svarīgi izvērst debatas un, protams, arī noteikt, kāda varētu būt risinājumi. Kolēģis profesors runāja par e-tirzniecību, Ja jūs esat iepazinušies ar Montijas ziņojumu, jūs uh, tur varat izlasīt, ka 2020. gadā pirms uh, radīsies vienotais digitālais tirgus, 4% no Eiropas IKP varēs radīt tieši šajā konkrētajā jomā e - e-tirzniecības jomā, e-uzņēmējdarbības jomā. Un, protams, eh, tam ir jābūt vienam no mūsu tādiem lielākajiem uzdevumiem. Ja mēs runājam par e-tirdzniecību, ja to salīdzina ar uh, situāciju ASV un citiem kontinentiem, nu tad mēs īstenībā varam ļoti daudz vēl paveikt, ir daudz šķēršļu joprojām. Un uh, šeit, protams, arī ir kavējumi maksājumu jomā un nav pietiekama augsta aizsardzības līmenis patērētājiem, jo atšķirības uh, starp dažādiem kontinentiem ir vēl pārāk lielas. Uh, ja mēs vēlamies piedāvāt pietiekam augstu aizsardzības līmeni mūsu tirgotājiem un patērētājiem, tad ir jāpadomā, kā vislabāk īstenot e-tirdzniecību. Un Montijas ziņojumā un arī saistībā ar vienotā tirgus aktu mums ir jāpievērš uzmanība arī šai jaunajai koncepcijai, vienotajam digitālajam tirgumam. Krūsas kundze, digitālās darba kārtības komisāre, ir uzņēmusies eh, iniciatīvu un viņa pievērš uzmanību ētirdzniecības jautājumam savu darbu ietvaros. Jūs arī uzdevāt jautājumus par. Ik denk dat uh, eh, bij de flexibiliteit die mevrouw uh, eh, Red par uh, vairākiem aspektiem, uh, tās augstiem on-premises un off-premises, uh, piemēram, Redings kundze tam jau pievērsās savā darbā, bet ja mēs vēlamies uh, šeit novilkt kaut kādu uh, tādu robežlīniju. Mums jau Spānijas prezidentūras laikā bija debats mājā par šo on-premises un off-premises jautājumu, un es domāju, ka bija maz valstu, kas novilk šādu robežlīniju. Un, protams, šeit ir jānā arī par patērētāju organizāciju iesaisti, jo bieži vien tā nenorisinās pilnā apmērā. Un, protams, arī šajā lauciņā mēs varētu kaut ko paveikt. Um, ja, ik heb niet toevallig mijn inleid. Vaileras kundze eh, nu, tā nebija sakritība, ka es pašā ievadā norādīju uz jūsu ziņojumiem. Es zinu, ka jūs veicāt ļoti daudz darba, lai tos sagatavotu. Un, ja mēs runājam par eh, kavētajiem maksājumiem, protams, šeit ir jāatrod risinājums. Uh, Bet eh, tas ir jāatrod pirms krīze ir eh, pilnībā beigusies. Tas ir jāatrod jau ātrāk. Krīze ir pienākusi, mums ir jāatrod risinājumi, bet, protams, šis dokuments ir eh, ticis pārāk ilgi marinēts. Mums ir kaut kas jādara lietas labā. Un es runāju arī par, šo, par šiem starpstarpējiem uzņēmumu darījumiem, atbildot uz Švāba kungu uzdoto jautājumu. Uh, un mums vajadzētu arī parūpēties par kompromisu kaldināšanu. Un tā tad ir šis priekšlikums, to var eh, izmantot kā tādu pamatu un kaldināt kompromisu, vai eh, korepēri tur kaut ko varēs darīt, un mums būs eh, protams, kā Beļģijas prezidentūrai jāparūpēs par mandātu saņemšanu, lai kopīgi ar parlamentu varētu nonākt pie tāda finalizējoša risinājuma. Un Beļģijas prezidentūra ir pārliecināta, ka var atrast risinājumu. Eh, šo nedēļu tiekas Koreper, un, protams, arī viņi pie tā strādās. Es domāju, ka eh, jūsu jautājums bija ļoti pamatots, un mēs patiešām, iesaistot visas eh, ieinteresētās puses, mēģināsim atrast pēc iespējas labāk risinājumu, pēc iespējas ātrāk. Un runājot Eh, par eh, mūsu turpmāko sadarbības vēlējos teikt, ka mēs noteikti runāsim arī par patentiem un mēs eh, sazināsimies ar jums un esam gatavi jūs arī sveikt savos dienestos, lai labāk iepazīstinātu jūs ar savu darbu. Un, protams, mēs vēl savai darba kārtībai sekosim, un es ceru, ka priekšsēdētāja kungs kalendārā atradīs kādu dienu, kad mēs to varētu darīt, kad mēs varētu organizēt šīs tikšanās. Paldies! Uh, so, Tātad, kolēģi, visbeidzot, trīs pēdējiem runātājiem vārds un beigsim lūdzu 4.30. Vispirms Karaca Bilds kundze, Stailers kundze, kura ir mūsu reference arī par uh, produktiem, un Raptī kundze visbeidzot. Tātad lūdzu pieturieties jautājumu laiku pie divām minūtēm. Karaca Bilds kundze. Uh, thank you. Um... Uh... Paldies, ministra kungs. Es vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kuri sveic jūs jūsu amatā. Īpaši es vēlētos apsveikt jūsu tā saucamo kopienas skatījumu uz lietām un vietām. Mani tomēr uztrauc tas, ka kaut arī šajā par parlamentā mēs pirms divām nedēļām pieņēmām svītrot sesto un septītos punktus patērētāju direktīvā, kur runa iet par etiķējumu pārtikas produktiem, mēs runājam par dalību valstu izņēmumiem. Tātad mēs runājam par tirgu dažādiem pārtikas produktiem. Mēs runājam par Montijas ziņojumu, mēs runājam par vienotā tirgus aktu. Raugoties uz patērētāju tiesībām, tas sanāk it kā tā no vienas puses tirgus, no otras puses patērētāji. Harmonizācijas likums aizsargā uzņēmējus un dalību valsts likuma aizsargā tirgu. Kā mēs varam atgriezties pie tā viedokļa, kurš paudīja pirms kādiem gadiem, ka kopīgais tirgus ir labs patērētājiem. Tiesiskais pamatojums, caurskatāmība, tas viss nāks par labu patērētājiem, kurš par to maksās. 28 likumdošanas akti, kādi ir šobrīd, pie tām ir tādi punkti, kuros būs aprakstīti minimālās prasības, būs tādi, kuros būs absolūts harmonizācijas prasība. Uh, Mūsu referents ir padarījis e, fantastisku darbu. Šeit tiek minēts Itālijas vēstures varonis. Varbūt, ka mums ir mērķi pilnīgai harmonizācijai, un tomēr ir nepieciešama politiska griba, un es tiešām ceru, ka jums izdosies to ienest padomē. Mums ir jārunā par e, to, ka mums ir jāatsakās no idejas, kad valstis konkurences ziņā cīnās viena ar otru. Mums ir jā, jāatgriežās pie tādas idejas, kas nāk par labu gan patērētājiem, gan, eh, gan patērētājiem. Mr. President, and, and thank you, minister. Stailers kundze, paldies, ministra kungs. Es atvainojos, ka es ierados nedaudz vērā, vēlāk, jo mēs runājam gan par patērētāju produktu direktīvu, un es ļoti lielā mērā atbalstu jūsu atvērtību. Es tikšos ar maniem ēnu referentiem rīt un runāšu par šo direktīvu. Divi pavisam īsi komentāri. Pirmais ir saistīts ar apvienoto karalisti. Šobrīd ir tā, ka uh, lielākie mazumtirgotāji apvienotajā karalistē runā par to, ka viņi, uz viņiem neatiecās šie tālti pārdošanas noteikumi. Es vēlētos pajautāt jūsu viedokli par šo konkrēto gadījumu. Un otrais ir par eh, to, kā tiek uzlikt papildus maksājumu kredītkaršu lietotājiem un eh, cilvēkiem, kur dodas tā saucamajos pakašceļojumos. Šobrīd mēs zinām, ka ir vasara, ka daudz cilvēki dodās ceļojumos, un eh, šobrīd uh, Mēs vēlamies nodrošināt lielāku aizsardzību cilvēkiem, kuri, dodoties ceļojumu un atrodoties citā valstī, grib izmantot mobilo telefonu. Un visbeidzot, mēs šeit runājām par inovācijas politiku. Es zinu, ka septembrī komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu, un es vēlētos pateikt, ka vismaz no industrijas komitejas puses deputāti ir ļoti interesēti, arī mūsu komiteja tajā ir ieinteresēta. Uh, Man lielā mērā patika jūsu ideja par to, ka ministrs, nodarbinātības ministrs runā par tā saucamo strāvošanas ideju. Well spotted, Mrs. Paldies, Stēlers kundzei. Un visbeidzot, Raptī kundze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά. Paldies, ministra kungs. Vēlējos jūs sirsnīgi sveikt mūsu sanāksmē un novēlu jums panākums turpmākajā darbā. Ministra kungs, es nezinu, vai jūs esat iepazinies ar šo vēstkopu, ko izdeva pateicoties mūsu komitejas priekšsēdētājiem, bet tā ir patiešām ļoti vērtīga. Un šajā vēstkopā jūs varat iepazīties eh, ar daudziem attēliem, jūs tā tad eh, arī ļoti labi atspoguļojāt eh, iekšējā tirgus situāciju, mūsu acu priekšā uzbūrāt tādu eh, ļoti daļrunīgu ainu, bet īstenībā šajā ainā es nepamanīju mūsu patērētājs, varbūt par to vajadzētu runāt. Un pateicoties jūsu atbildēm, uh, Es varbūt varētu minēt to, ko teica Bernadetes kundze. Viņa runāja par sociālas uh, dabas pakalpojumiem, un mēs konstatējam, ka, protams, galvenokārt uzmanība ir jāvie, jāpievērš uh, cilvēkiem, patērētējiem, un it sevišķi patērētējiem, kas ir sasirguši. Uh, jūs uh, esat piedāvājis ļoti skaistu paketi, kas ir ļoti skaisti iesaiņota, nu, bet saturs varbūt nav tik izcils. Bet katrā ziņā es vēlējos uh, jums novēlt panākums un gaidīšu jūs atbildes. Paldies! You, Rapti. The... Paldies, Raptī kundze, paldies, ka jūs pieminējat šo izcilo vēstkopu. And, uh, any, uh, any jebkuram deputātam un arī tiem, kas vēro mūsu sanāksmi internetā, es varu pateikt, ja jūs uh, mums atsūtīsiet savu e-pasta adresi, jūs arī regulāri varēsiet saņemt šādu vēstkopu. Uh, to... Uh, uh, un tagad došu vārdu ministra kungam atbildēm, lūdzu. Thank you. Um, well, uh, <laughs> can't speak English now. Vai es varu runāt angļu valodā? Well, the single market spirit, that's true. I mean, uh, I think if you... Jā, runājot par vienoto tirgu un par tā gāru, jā, Eiropā ir 27, 28 dažādi režīmi, un, protams, ka mums ir jādarbojas visiem kopā, ja mēs vēlamies kopīgi Eiropas gars, gaisotni. Es, kā atbildīgais par šo jomu, tomēr nevēlētos apgalvot. Varbūt paskatīsimies no tā uz to no cita viedokļa. Ja mēs vēlamies e, runāt par patērētāju direktīvu un tajā iekļaut iekšējo tirgu, tad mums ir nepieciešams līdzsvars. Mums ir nepieciešams li runāt par tādu fórumu, kurā mēs runātu tikai un vienīgi par Eiropas idejām starp patērētāju un uzņēmējiem. Un tas, manuprāt, ir iespējams. Taču mums ir nepieciešama tāda politiķa, kura šo darbu paveiktu uh, nevis aizsargājot varbūt nacionālās intereses vai viņa paša intereses, taču aizsargājot tādu veidu, kurā mēs varam runāt par Eiropas tirgu, kurā būtu daudz vairāk dinamismu nekā patreizajā momentā. Tātad mēs vēlamies redzēt uzņēmumu un uzņēmēju gribu darboties pāri robežām un piedāvāt labākus pakalpojumus un preces. Vēlētos vēlreiz atkārtot tikai to, ko teicu jau profesoram, runājot par e-tirzniecību. Tātad, ja mēs nevaram nodrošināt iedzīvotājiem pietiekamu drošumu, ja viņi nav pietiekami aizsargāti, tad diez vai mēs novērosim e-tirzniecības milzu pieaugumu. Varbūt, kad atkal vajadzētu skatīties uz šo situāciju ar Eiropas acīm, caur vienotā tirgus prizmu. Uh, Jau Delora kungam teicu, ka tas nemaz nav saistīts ar to, ka viņš ir francūzis un ka viņš ir inteliģents. Es tātad atsaucos un pieminēju Delora kungu. Viņš bija vienotā tirgus, kopīgā tirgus simbols. 2012. gadā mēs svinēsim vienotā tirgus 20 gadus, un tad Deloru vajadzētu pieminēt daudz lielākā veidā. Protams, mēs visi vēlamies piedzīvot vienotu tirgu, tiešām piedīvu, piedzīvot. Taču mēģinot pārliecināt dalību valstis, mums ir jārunā par, teiksim, jaunu platformu, jaunu fórumu. Stailers kundze, jūs runājāt par tā saucamajiem pakašceļojumiem. Komisija nāks klajā ar iniciatīvu nākamajā gadā Tātad tas jau būs ārpus mūsu prezidentūras. Visticamākais tas būs Ungārijas prezidentūras laikā. Jūs runājāt arī par tā saucamo flagmaņu iniciatīvu. Es eh, atsaucos uz šo flagmaņu iniciatīvu, jo mums ir bijušas ļoti interesantas diskusijas ar atbildīgo komisāru. Komisāru, kurš ir atbildīgs par inovācijām. Man, protams, liekas, ka mums ir nepieciešams inovācijas, un to vienmēr esmu uzsvēris, ka, piemēram, Eiropas konkurences apstākļos, kurā runa iet par sabiedrisko iepirkumu, par valsts iepirkumu, vajadzētu būt zināmiem priekšnoteikumiem zināmās jomās. Tātad es šobrīd tiešām ceru, ka mums izdosies sasniegt rezultātu. Nākamais. Jūs atsaucāties uz konkrētu gadījumu apvienotajā karalistē. Tas ir neks gadījums. Jā, tas ir sava veida piemērs tam, ka mums ir nepieciešama ne tikai noteikumi un reglamentācijas, mums ir nepieciešams celt iedzīvotāju un uzņēmumu apzinīgumu un uh, jāuzlabo arī dalību valstu uzraudzība un inspekcijas. Tā tad 2010. gada septembrī mums būs tā saucamās Eiropas inspekcija dienas. Vēlētos vēl pateikt, ka daudzi mazie un vidējie uzņēmumi saņem uzaicinājumu no citām kompānijām citās dalību valstīs pagarināt viņu tā saucamos, eh, tā saucamos biznesa vadlīniju eh, pagarināt abonementus. Līdz ar to, ja mums būtu veiksmīga sadarbība starp dažādām uzraudzības iestādēm, tad tas viss darbotos daudz gludāk. Bet, protams, patērētāja aizsardzība ir svarīgāka nekā vispārējais. Raptī kundze, jūs runājāt par pacietību un to, ko mēs ieliekam šajā kopīgajā lādē. Es uzskatu, ka vienotā tirgus fórumā, kuru mēs organizējam 9. novembrī, kā jau tika pieminēts, es tiešām uzskatu, ka mēs, es zinu, ka mēs runāsim par pacientiem un par nepieciešamību rast risinājumu. Bernadets kundze jau atbildēja par veselības aprūpas sistēmu un atbildēju, iekļaujot savas domas par to, ka es saprotu, cik šī joma ir delikāta un eksaltēta. Vienlaicīgi esmu pārliecināts, ka mums ir jāmeklē rast sadarbības ceļi un jāmēģina rast iespējas dažādām dalību valstīm sadarboties. Tātad 9. novembrī es arī piedalīšos šajā fórumā. Uh, un eh, ceru, ka mums izdosies par to runāt arī tālāk. Ik uh, wil u bedanken voor alle. Priekšsēdētāja kungs, eh, dārgie deputāti, es vēlējos pateikties par visiem uzdotajiem jautājumiem. Nu, tās bija tāds intriģējuši izaicinājums pašā Beļģijas prezidentūras sākumā uzklausīt tik daudz jautājumu no cilvēkiem, kas patiešām ir profesionāli šajā jautājumā, kas eh, nodarbojas ar to dien dienā. Un priekšsēdētāja kungs vēlējos pateikties par jūsu uzaicinājumu un iespēju pastāstīt par savām prioritātēm. Mēs sadarbosimies šo sešu mēnešu laikā. Un Bēļģijas prezidentūras laikā es negribu te runāt par tādiem šausmīgi sarežģītiem, milzīgiem projektiem, bet par to, kas patiešām ir īstenojams, un es ceru, ka mēs varēsim piedāvāt arī konkrētus rezultātus. Tas ir mazākais, ko varam izdarīt. Paldies! Uh, well, thank you, Minister, very much. Paldies, priekšsēd, uh, ministra kungs, par, uh, um, par jūsu klātbūtu un informāciju. Arī prieks, ka jūs runājat par valsts iepirkumiem. Un uh, šai komitejai tas ir tiešām tāds ļoti svarīgs jautājums, un arī Rolas uh, kundze ziņojums, un arī komisija arī cieši seko arī šim darbam. Un šis būs tiešām laiks, lai veiktu ievērojumu progresu. Liels paldies arī par uh, um, daudziem iniciatīvām kurus jūs minējāt, ir žēl, eh, ka uh, pacientu aizsardzības dienā mēs visi būsim Strasbūrā, bet abu noteikti pārliecināsimies, lai arī jums būtu informācija par šo, jo mēs izstrādājam arī svarīgu ziņojumu par tirgus uzraudzību un produktu nekaitīgu. Un tātad mēs eh, darbojamies dažādās frontēs vienlaicīgi, vēlamies strādāt kopā ar jums un kolēģiem un veiksmi turpmāko sešu mēnešu laikā. Uh, so, ladies and gentlemen, the next. Nu, ko dāmas un kungi, nākamais punkts darba kārtībā ir uh, tātad arī šī slavenā patērētāja tiesību direktīva. Lūdzu, ņemiet vietas, gaidām arī mūsu referenti. Himself, sure Viņš noteikti ieradīsies. Pārbaudīšu. Kurš ir ēnu referents? kurš ir šeit un politiskām grupām. Un jo es kundze, jūs runājat, jūs vēlaties, jūs vēlaties, jā, arī Rošvar kungs ir klāt, Tudinen kungs ir šeit, Tudinen kungs nav šeit. Varbūt es viņu vārdā izteikšu dažus vārdus ar Filipu. Pirmā viedokļa apmaiņa būs. šodien. Šī trešā viedokļa apmaiņa, kāda mums ir bijusi, arī bija ļoti laba gaišoreiz. Vēlamies arī pateikties par eh, ļoti konstruktīvo sanāksmi, kāda mums bija ar visiem ANU referentiem. Es domāju, ka pagājušajā nedēļā mums izdevās tiešām ievērojami progresēt. Un arī Bronkus kungām arī došu vārdu, viņš ir pārstāv Redings kundz no komisijas. Esmu priecīgs tagad dot vārdu Švāba kungam. Tātad turpinām diskusijas par jūsu ziņojumu projektu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, pēc intriģējošām diskusijām ar Beļģijas ministres eh, izteikšos pēc iespējas lakoniskāk, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk ķerties pie diskusijām. Pašā sākumā, ņemot vērā eh, komisijas septembra beigās izstrādāto pārskatu, es lūdzu savus asistentus iestrādāt pārmaiņas grozījums arī manis sagatavotajā tabulā. Tā vēl joprojām nav pilnveidota, bet nu, tā ļoti labi atspoguļo to, kādi grozījumi varētu tikt paredzēti šajā regulā, ja manis piedāvātie priekšlikumi tiks pieņemti otrām kārtām. Vēlējos pateikties visiem, kas uh, izstrādāja konkrētus uh, grozījumus, uh, pauda konstruktīvu kritiku un uh, griezās pie manis personīgi vai rakstīja man ēpastus. Daudzas patērētāja tiesība organizācijas no dalību valstīm ar mani sazinājās, arī pārstāvi no pārstāvniecībām. Diemžēl es nevarēju iepazīties ar pilnīgi visiem komentāriem, jo jautājums ir ļoti sarežģīts, bet es varu jums apsolīt, ka es visiem, kas ar mani sazinājās, uzrakstīšu personisku atbildi. Trešām kārtām pagājušā nedēļā mums bija bija ēnu referentu tikšanās un e, bija arī daži punkti, par kuriem mēs runājām. Piemēram, priekšlikumi grozīt komisijas priekšlikumu bija nepieciešami jo par to tika lēmts gan padomē, gan arī parlamentā, un daudz kolēģi komitejā to skaidru un gaišu pieprasīja. Uh, Pēc vairākām sarunām un viedokļu apmaiņas komitejā es eh, centos piedāvāt eh, pēc iespējas labāku priekšlikumu, ko varētu atbalstīt kolēģi vairākums. Uh, grozījumi, kā arī diskusijas komitejā noved mūs pie sekojušiem secinājumiem. Pirmām kārtām mums ir nepieciešams iedvest iekšējā tirgū tādu Eiropas garu, ja mēs runājam par uh, iekšējā tirgus nogurumu, mēs, ne, mēs tam nevaram paļauties. Un tādēļ mums ir jāprūpējas par, par to, lai tiktu radīts patiešām pilnveidots iekšējais tirgus eh, un kas būtu arī eh, juridiski sakārtots. Protams, ka mēs nevaram atrisināt visus, visas eh, pastāvošās problēmas kā ar burvi nūjiņas palīdzību, bet nu katrā ziņā ir jāspēr pirmie soļi. Otram kārtām, kādēļ šie grozījumi bija nepieciešami, mēs vēlējamies panākt augstāku caurskatāmības līmeni, lai cilvēki apzinātos savus tiesības, un ja cilvēki tās apzinās, viņi var labāk tās aizstāvēt. Un eh, es domāju, ka pasažieru tiesību direktīva, kas tagad eh, ļoti skaidri ir redzama arī katrā Eiropas lidostā, tur ir eh, noteikumi, ko pasažieri var ņemt vērā, kas viņiem pienāks, ja ir kavēšanās. Tagad pasažieri patiešām ļoti labi zina, kurā brīdī kādas tiesības viņi var baudīt. To mēs pieredzējām arī Islandas vulkānu pelnu rezultātā. Un Uh, varbūt daži vārdi par Beļģijas ministru teikto. Mums ir jāapsola patērētājiem, ka viņi varēs, uh, ka viņi varēs būt ieguvēji pateicoties regulai. Mēs esam pieredzējuši, ka visā Eiropas tirgu ir nepieciešama harmonizācija visiem patērētājiem un, protams, arī darbaņēmējiem uzņēmumos, jo viņi eh, arī katrā ziņā ir uh, ieinteresēti. Protams, pagaidām vienošanās vēl nav panākama, jo ir īpaši situācijas, atšķirīgi apstākļi un atšķirīgas tradīcijas dalība valstīs, ko tā vienā mirklī nevar atrisināt. Bet priekšlikumā ir runāts arī par minimālo harmonizāciju, kā uh, ceturtā panta izņēmumu. Ja mēs runājam par garantijām, par garantiju sākumu posmu un arī par pierādījumu smagumu. Es uh, vēlējos varbūt paust tādus uh, septiņus punktus, kādēļ šī direktīva joprojām drīkstēs uh, lepoties ar nosaukumu patērētāju direktīva. Mēs runājām arī par dalību valstīm, par dalību valstu robežām, bet uh, pateicoties tam, kas liekšņu vērtības uh, tika likvidētas, mēs varam runāt par konkrētu progresu šajā direktīvā. Otrakārt, ja mēs runājam par dažādiem darījumiem, eh, kas eh, notiek pie patērētāja mājās. Mēs šeit runājam arī par tādiem darījumiem, kas jau ir iepriekš pasūtīti. Trešām kārtām, ja patērētāji nav informēti par dažādām papildus izmaksām, tad viņiem tās arī nav jāsedz. Tas eh, ir ļoti skaidri norādīts arī runājot par līdzsabiedrībām, kas paaugstina uh, Eh, savas cenas un patērētājiem ir jāmaksā aizvien vairāk un vairāk, un tas nav pietiekami caurskatām norādīts. Ceturtām kārtām mums ir arī atsaukšanas tiesības, līdz ar to 12 dalību valstīs mēs panāksim uzlabojumu, un eh, atsaukšanas tiesības ir pagarinātas. Citās dalību valstīs joprojām situācija ir eh, palikusi līdz šinējā, mēs runājam par 15 dienām. Piektām kārtām 17 dalību valstīs pašreizējā tiesiskā situācija ir uh, paplašināta un termiņi ir pagarināti. Sestām kārtām patērētājs neuzņemas atbildību. Uh, Piegādātais neuzņems atbildību par preci transportu laikā, tas ir noticis Itālijā un daļai arī Francijā, un tas uh, nodrošinās vairāk saušskatāmības arī Francijā. Uh, Tālāk par sūtījumiem. 31. pantā, 3. apakšpunktā, tas ir minēts, tie ir sūtījumi iepakojumos, tas tagad būs skaidrāk atrunāts, un visbeidzot melnā klauzula nodrošina to, ka piedāvātās harmonizētās klauzulas nodrošinās, ka patērētāji paši zinās, kas eh, var būt šajos sūtījumos un kas tur nedrīkst būt. Tātad mēs parūpējāmies par to, lai patērētāju tiesības nebūtu kaut kas tikai pakārtots, bet nē, lai tās tiktu izvirzītas pašā priekšplānā. Pagājuši nedēļ mums bija apspriede ar ēnu referentiem un pēc tam, kad priekšsēdētājs uh, jau bija uh, Sveicis komisijas pārstāve. Es arī vēlējos uzdot jautājumu komisijai, kas tad īsti noteiks. Uh, kāda ir mana priekšlikuma galvenā vadlīnija? Mēs runājam par uh, vienkāršošanu, par harmonizāciju, un, ja mēs runājam par ceturto pāntu, mēs šeit esam veikuši nelielus ierobežojumus, tātad uh, saglabājam arī elastību un uh, tiek runāts par izņēmumiem attiecībā uz minimālo harmonizācijas līmeni. Pēc mūsu tikšanās pagājušajā nedēļā es vēlējos pavaicāt komisijai, vai komisija ir gatava piedāvāt šo minimālo harmonizācijas līmeni. Un vai harmonizācija netiks izmantota kā galvenais pašmērķis. Ja mēs runājam par minimālās harmonizācijas pieeju, vai tas būs saskaņā ar EK līguma 114. pantu. Uh, Es uzskatu, ka iekšējā tirgus direktīva būs uh, saskaņā ar EK līgumu, ja tur būs runāts arī par harmonizāciju, nevien par minimāliem standartiem. Es vēlējos uh, uzzināt, ko komisija domā šajā sakarā, un tad mēs varētu arī uzzināt, kas notiks, ja mēs mainīsim šo galveno principu, galveno pieeju. Protams, es labprāt uzklausīšu arī kolēģu izteikumus, lai mēs varētu garantēt augstāku caurskatāmības līmeni. Uh, runājot par eh, patērētāju tiesību uzlabošanu. Paldies, priekšsēdētāji! Okay, thank you very much. Well, I think, uh, well, I'll... Paldies! Prunka kungs varbūt varēs atbildēt vēlāk uz šiem jautājumiem, un tagad sāksim diskusijas. Nākamā Vaņju kundze. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi, jo es neesmu referente. Mm Es zinu, ka Švāba kungs, eh, mēs tikāmies pagājušajā nedēļā, un viņš arī tikās ar ānu referentiem. Mums bija diskusijas, eh, teiksim, nu tādas dzīvīgas diskusijas arī pēdējā IMCO komitejā ar mūsu grupu un jums nu, protams, svarīgākais, un tas, protams, nav vienkārši nepieciešams laiks, svarīgākais ir atrast pareizo līdzsvaru starp minimālo harmonizāciju un maksimālo harmonizāciju, kur nav iespējama, jo tādējā tiks mazināt patērētāja tiesības ļoti daudzās valstīs. Starp minimālo harmonizāciju ar izņēmumiem un maksimālo harmonizāciju arī ar izņēmumiem tad kodols būtu jautājums ir par to, kādi izņēmumi, kāds varētu būt līdzsvers. Un arī attiecībā uz līgumtiesībām jūs runājāt par pārskatāmību Eiropas garu. Es domāju, tur arī ir tā problēma. Tieši pie šī punkta mums ir arī ir jānodrošina šī Eiropas gars, par kuru minēja arī ministrs brīdi atpakaļ, harmonizācija. Tad pilnīgi un mērķa. Uh, Tiecīgi tā izskatās uh, tāda visai liela pretruna. Mēs nevaram uh, noteikt tādu vispārīgu harmonizāciju, kur būtu orientēta uz kādu konkrētu mērķi. Tajā gadījumā mēs par to runāsim ļoti. Eh, par to runāsim eh, mēnešiem ilgi. Mums ir jānorošina tāda harmonizācija, kur būtu vienādas tiesības visiem pilsoņiem visās dalību valstīs. Vēlējos, lai jūs eh, apstiprinātu, es zinu, ka daudz esat runājuši par to arī ar Evelīnu un esat arī vienojušies, es varētu apstiprināt jauno darba grafiku, jauno kalendāru, kurš šķiet atšķiras no tā, kas ir šajā vēstulē. Tas bija pārāk blīvs, jo mēs padomāsim brīvdienās par visām detaļām, kuras ir absolūti fundamentāli šajā direktīvā. Un par šīm detaļām tad pie šīm detaļām mums ir nepieciešams laiks, un šķiet, ka kalendārs e, ir vairāk tagad virzīts uz desmitā gada beigām, ja pareizi saprotu. Paldies. Uh, Mr. Rošfor. Rošfor kungs, paldies priekšsēdētāji godētais Andrējās. Liels paldies par šo jauno tābulu. Protams, ka mēs nevaram uzreiz tagad to pilnībā asimilēt. Pirmais komentārs. No manas puses redzot šo tabulu, jāteic, ka šeit ir ieviests visai liels izmaiņas. Es neapstrīdu to, ka ir, nepie, ir situācijas, kur nepieciešams uzlabot uh, patērēt aizsardzību, bet, kad mēs skatām tabulu, mēs redzam, ka mēs šeit runājam par daudz izmaiņām, par daudz pantām un ļoti daudz, kas tiek mainīts. Kā jūs zināt, tad uh, situācijā, kur ir ekonomiskā krīze, ir šis satraukums, uh, arī neuzticība iekšējām tirgu un patērētāji īpaši neredzēt. Liels izmaiņas vismaz no juridiskā viedokļa. Nesmu pārliecināts, ka tas patīk uzņēmumiem, bet jebkurā gadījumā tagad mēs redzam šeit liels izmaiņas. Tagad tas būs viss jāorganizē. Es domāju, ka problēma nav tajā, uh, vai tas pozitīvi vai negatīvo, ko ietekmē. Šeit nav runa ir par līdzsvaru, par lietām, uh, starp lietām, kas būtu jāuzlabo un lietas, kas būtu jāpasliktina, bet uh, katreiz, kad kaut kas tiek uh, uh, pazemināts, vai tas ir pieņemams vai nē, tāds ir jautājums. Lai varētu novērst neuzticību tirgumu. Te es vēlos sacīt, jo īpaši attiecībā uz arī uz franču uh, gadījumu Dažkārt ir patērētāja tiesības, eh, kādas pastāv, bet tās praksē netiek piemērots. Protams, ka būtu jāraugās attiecībā uz to, kas tiek praksē īstenots, un ne tikai attiecībā uz teorētiskajām tiesībām. Es ļoti baidos, ka sešu turpmāko mēnešu laikā visās mūsu dalību valstīs būs ārkārtīgi liels satraukums ap šo jautājumu, un mums ir jābūt ļoti labi apbruņotiem, lai varētu strādāt. Tālāk divi papildus komentāri, un tad mēs mums turpināsim diskutēt, un varbūt šodien arī kolēģi, kuri nav lēnu referenti, varētu vairāk izteikties, jo tagad esam pieņēmuši lēmumu regulāri sastrādāties kopā. Ir ceturtais pāns. Tu to minēji, un to bija arī, arī uh, taisnība uzdot jautājumu padomē par ceturto pāntu. Es meklēju šī pānta galveno filozofiju. Tāpat laikā es zinu, ka ir arī. Esmu ļoti racionāls, es nedomāju, ka um, to atradīs šeit. Es gribētu, lai jebkurā gadījumā ceturtais pāns nenosaka to, ka, ja mēs paliekam minimālajā harmonizācijā, ka tas ir sliktāk nekā ka, uh, maksimālā harmonizācija. Es gribētu, lai minimāli ceturtais pants nodrošinātu līdzsvarot. Es domāju, ka no redakcionālā viedokļa mums tas izdodas par to, ka maksimālā harmonizācija daž, dažos gadījumos, minimālā harmonizācija citos gadījumos, bet nenorādīt uz to, ka uh, labais ir tikai maksimāla harmonizācija, vispārējais ir tikai slikts. Es domāju, ka to mēs varētu arī dažkārt saukt par jaukto harmonizāciju. Tas varbūt ir tāds terminoloģijas vārdu jautājums, ja mēs atrodam attiecīgo har, uh, līdzsvaru, bet tas ir svarīgi. Un tad ir vēl viena lieta, kas neatiec uz 4. pāntu, bet kas vairāk kārtiek minēts tekstām šis slavenais atbilstības tests vai rezistences pretestības tests uz izņēmumiem dalību valstīs. Esmu labvēlīgi noskaņots attiecībā uz to, ka dalību valsts komisijai ziņotu par uh, nacionālo tiesību, nacionālajiem tiesību aktiem, kuri atšķiras, lai varētu nodrošināt, ka minimālā harmonizācija varētu notikt pilnīgi pārskatām un caurspīdīgi. Turklāt, pretim esmu ļoti skeptiski attiecībā uz formulēm, runājot par to, ka kaut kas, ka kaut kam ir jābūt absolūti nepieciešamam patērētāja aizsardzībai. Ko nozīmē šis absolūti nepieciešams? Un kad mēs rodam šos vārdus, kas varbūt m, mm, nav tik spēcīgi, tad uh, lietas mainās. Es negribētu, lai dalība valstis turpinot uh, īstenojot šo kopienas pieeju, lai viņiem būtu iespējas, ka šie terminoloģija, šie vārdi ir tik ļoti spēcīgi, strikti, ka viņi nu, baidīsies vienkārši par to, ka nacionālā tiesība akti tiks uh, noraidīti, tiks tā kā lausti. Otrkārt, otr, uh, kad otro reizi mēs skatīsim šo tekstu un raudzīsim, kas ir ļoti svarīgi, uh, svarīgi, kad patērēm ir uh, e pārvietoties un uh, apģērbties un tam līdzīgi, bet vai tās ir. Mums būtu jāraugās tad uz šo svarīgo punktu, lai redzētu, kā mūs varētu atrast šo līdzvaru, lai varētu būt arī šī, šī droši turpmākā nākotne. Tas arī viss, ko es varu pateikt tagad, un pēc tam būs arī jāskat, protams, visu šī grozījuma pakotne, pie kaut kas mums būs jāsādā visiem kopā. Bet tas, kā mēs esam atbildējuši uz 4. pānta formulējumu, Mēs šeit neizvēr, neizgudrojam neko jaunu, nekādu jaunu konceptu, un arī par šo atbilstības testu komisijai sniedzam pilnveras. Ja mums izdosies risināt pie šiem jautājumiem, tad mums ir jāsver pie katra grozījuma atsevišķi un jārauga arī, un kāda būtu šī kopējā pieeja, kāda mums visiem ir nepieciešama. Paldies! Thank you, Mr. Rochefort. Paldies Rošfor kungam, Turunens kundz tagad. Paldies. Es eh, runāšu dāniski. Es vēlētos pateikties referentam. Tas būtu pirmais. Tas ir apjomīgs darbs un ļoti grūts darbs. Mēs esam mēģinājuši rast gan pareizo līdzsvaru, gan pareizo platformu, un tāpēc ir ārkārtīgi patīkam, ka mēs vispār to uzsākām. Es vēlētos pateikties Švāba kungam. Un, manuprāt, mums ir izdevies debatēs panākt ļoti konkrētu līmeni, un mums ir bijusi ārkārtīgi interesants debats. Tātad, eh, es vēlējos pateikt, ka mums bija tādas vispārīgas debats, bet mums izdevās arī iedziļināties ļoti dziļās detaļās. Es jums aiztaupīšu detaļas, jo patiesībā par tām mēs varam runāt stundām ilgi, ne tikai par detaļām, bet par katru atsevišķu punktu. Es tā tad tā vispārīgi tikai. Pirms mēs dodamies vasaras atvaļinājumā, es vēlētos no zaļo puses, no zaļo grupas puses pateikt, ko mēs domājam. Vismaz no mūsu politiskās grupas viedokļa. Mums ir ļoti skaidri un konkrēti mērķi patērētāju aizsardzībai Eiropā. Tas attiecās gan uz cenām, tas attiecās gan uz priekšnoteikumiem, gan arī uz tiesisko aizsardzību. Varbūt tas, kas vēl nav īpaši skaidrs un par ko vēl ir jautājumi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tuvākajā laikā. Mēs mēģināsim strādāt pie tā. Raugoties uz modeli, tas no mūsu politiskās grupas viedokļa augoties ir tas, lai būtu juridiskā vienotība. Es patiesībā uzskatu, ka ir ļoti pozitīvs moments tas, ka Valles kundze no jūrija komitejas ir piedalījusies mūsu darbā, un tas ir bijis izšķirošais. Nesmu juriste, un tomēr tas ir tik ārkārtīgi maza marģināla, tā tad, teiksim, mēs mēģinam šobrīd nevis no Eiropas puses, tuvināties nacionālajām līmenim, bet gan mēģināt ārkārtīgi sabalansēt visas juridiskās lietas. Tas bija viens par modeli. Es uzskatu, ka mums vajag ļoti uzmanīgi un delikāti skatīties un ņemt vērā ļoti, ļoti svarīgi juri komitejas teikto. Nākamais par harmonizāciju. Jā, ļoti iespējams, ka mums izdotos kaut ko iegūt, ja mēs ar direktīvu panāktu pilnīgu harmonizāciju. Tas attiecās gan uz patērētājiem, gan uz precēm. Patiesībā es neesmu redzējis dokumentāciju, kas mani pārliecinātu, bet ir iespējams, ka harmonizācija nākt par labu. Bet es nedomāju, ka mums vajag uh, abstrakt un teorētiski vispār pārdoties vēlnam un pāriet tikai un vienīgi uz eh, direktīvas harmonizāciju. Mums ir jāiet solīt pa solītim, mums ir jābūt visiem ārkārtīgi uzmanīgiem un visām valstīm ir skaidrs, ka tas ir milzīgs izaicinājums un tā risināšana prasa laiku. Mums ir nepieciešams gan respekts vienam pret otru, gan arī laiks, lai izveidot adekvātu likumdošanu. Tātad es vēlētos šodien pateikt, jā, ka mums ir jā cīnās par pilnīgu harmonizāciju, kur tam ir jēga un kur tam ir kāds ieguvums. Tātad, kā jau vēlējos pateikt, mums zaļajiem ir ļoti praktisks skatījums. Mēs nevēlamies kaut kādu abstraktu teorētisku skatījumu un modeļus. Nekā nebija. Tātad, eh, jā, raugoties uz šādu teorētu, tātad praktisko, mēs sadarbojāmies gan ar Kuraca Bildes kundzi, gan ar Švābu kungu. Tātad mums ir jārunā par Eiropas skatījumu. Šūmanis jau teica, ka mums ir jācīnās par konkrētiem rezultātiem Eiropas iedzīvotājiem, un es uzskatu, ka mums ir jāatcerās viņu vārdi. Tas arī radīs patiesu solidaritāti un kopības sajūtu, tāpēc mums ir jācīnās par pilnīgu harmonizāciju, bet atcerēsimies praktisko. Neiesim pārāk tālu, mēs jau, protams, nevaram to izdarīt vienas sekundes laikā, un to arī nemēģināsim, bet tas ir zaļo viedoklis. Andrēs Švāba kungs pieminēja arī to, ka e, runa iet par traktātu un par to, kā mēs varētu runāt par konkrētiem punktiem. Es biju pārsteigta, kad jūs runājāt par šiem punktiem. Uh, Es patiesībā nedomāju, ka līgums par Eiropu mums ļauj raudzīties uz dažādiem skatījumiem, gan uz harmonizāciju, gan arī uz harmonizācijas daļējumu dažādos punktos. Patiesībā šis Eiropas līgums mums uzliek konkrētu pienākumu aizsargāt Eiropas iedzīvotājus. Tātad es nezinu, kas ar to bija domāts, bet eh, jā, varbūt tas ir mans jautājums. Tātad no zaļo grupas puses mēs vēlētos ceturto punktu mazliet pārskatīt. Mēs vēlamies tādu direktīvu, kurā būtu apkopots kopā. Tātad, jā, mūsu mērķis ir pilnīga harmonizācija, bet tikai tajos punktos, kur tam ir jēga. Tātad mūsu izais punkts un stūrakmens un viens no vaļiem ir jēga. Un izskatot cauri punktu pa punktam, mēs, protams, skatāmies, kur harmonizācijā ir jēga un kur varbūt nē. To vēlējos pateikt gan Švābkungam, gan arī pārējiem. Jā. Yeah. Vēlreiz varbūt, eh, kur tad būtu jēga pilnīgai harmonizācijai, kur būtu plusi? Tas būtu trešajā, nē, es atvainojos, tas būtu trešajā punktā. Tomēr trešajā, jā. Bet arī daļā pirmajā pantā un varbūt arī ceturtajā pantā. Un tomēr mums ir liela skepse par pārējo. Uh, Un tas ir arī tas, ko Švābkungs pieminēja. Tātad mēģināsim šeit rast tādu struktūru, kurā arī ēnu referenti piedalītos. Kā jau Rošvoru kungs, mēs arī runājam par tā saucamo efektivitātes pārbaudi. Katrā ziņā mūsu politiskajai grupai nav pieņemams tas risinājums, kāds ir panākts šobrīd. Un visbeidzot vēlētos, pat, vēlētos pateikt, ka mums pagājušajā nedēļā Strasbūrā bija ļoti konstruktīva tikšanās. Uh, tajā valdīja ļoti laba galis, gaisotne. Tāpēc ir svarīgi pateikt, lai mēs eh, varētu atrast kaut ko tādu, kas būtu platformas ziņā pieņemams visiem. Tāda platforma, kurā mēs sarunās ar padomi un ar komisiju, tiešām varētu teikt, tas nāk par labu patērētājiem. Un tas, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs varētu runāt vienotā balsī, un es tiešām ceru atrast kaut kādu kodolpunktu. punktu. Paldies par sadarbību līdz šim brīdim un ceru, ka detaļās mēs iedziļināsimies pēc vasaras atvaļinājuma. Visiem jauka vasaras atvaļinājuma. Paldies! Mr. Trantafilidis. Τριαντεφιλίδης, κόγκς, λούτς. Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Paldies, vēlējos pateikties referentam un ēnu referentiem. Es varu piekrist eh, Švāba kungam, ja mēs runājam par mērtiecīgo harmonizāciju, bet mums varbūt vajadzētu saprast, kuras ir tās jomas, kur harmonizācija var norisināties. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka otro un trešo nodaļu ir jāplūko šķirti. Un vēl Ja mēs runājam par pārcelšanu un arī par iespējamiem riskiem, patērētāju vienmēr ir jāinformē un viņam ir arī vienmēr jārunā, ja ir iespējams saņemt kompensāciju. Tātad viņa balsī jātop uzklausītē. Paldies! You sharp, um... Paldies par jūsu tādiem ļoti asajiem novērojumiem un komentāriem. Un tagad ir pieteikusies Stailers kundze, Kratis Bildes kundze un Ambelt kungs, vai kāds vēl vēlētos piedalīties debatēs, pirms dosim vārdu komisijas pārstāvjiem, pēc tam eh, Švāba kungam. Stailers kundze, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos pateikties arī referentam. Man ir tikai daži īsi jautājumi par 108. pantu un paskaidrojošo paziņojumu. Jūs runājat par delegācijām, vai jūs varētu kaut ko vairāk pateikt par specifiskām detaļām? Un tad jūs runājat šķiet 26. pantā par to, ka ir iespējas arī atteikties no konkrētām precēm un sūtījumiem. Tas ir patiešām ļoti noderīgi un vēl vairāki precizējumi par 13. pantu, par eh, viena gada termiņu. Es vēlējos pavaicāt arī par eh, attālinātiem nolīgumiem un 28. pants un 3 gadu uh, juridiskās garantijas Skotijā, piemēram, ir piecu gadu garantijas, un man šķiet eh, citās valstīs pat seši gadi. Mums eh, tas vienmēr ir ļoti uzmanīgi jāpēta, un, eh, protams, ir jāpatur prātā tas, ka ir jābūt līdzsvaram, bet es vēlējos patiešām saņemt kaut kādu precizējumu par šiem termiņiem. Mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies uh, pa, panākt un kādas ir mūsu pilnvaras. Protams, vēlējos pateikties jums par ziņojumu. Uh, uh yes, think... Paldies! Nu jā, īstenībā mums vajadzēja pateikt, ka Skotijā situācija ir atšķirīga, un to vajadzēja jau pieminēt agrāk šajās debatēs, bet nu man šķiet, jūs ļoti pareizi norādījāt. Krācas bildes kundze, paldies, es vēlējos um, atbalstīt referentu izvēlēto pieeju, proti par harmonizāciju, bet mums vajadzētu varbūt uh, apzināties, kādi varētu būt riski, mēs varētu pavājināt šo likumdošanu, to tā teikt, atšķaidīt. Uh, Palūkosimies uz piekto nodaļu. Ja ir viena dalība valsts, kam ir noslēgts līgums un, piemēram, ir eh, kaut kāds uzņēmums, ko mēs ievietojam pelēkajā sarakstā, citu melnajā sarakstā un cits vispār netiek ievietots nekādā sarakstā. Kā tad jūs varat labāk aizsargāt patērētājs un garantēt eh, pārobežu tirzniecību? Tas viss tikai situācijas sarežģīs un radīs pārpratums. Es vēlējos pavaicāt, ko komisija varētu bilst šajā sakarā, vai šie izņēmumi, cik augstas izmaksas radīs šie izņēmumi. It sevišķi maziem uzņēmumiem, un vai tas tiks atspoguļots arī patērētājiem. Īsnībā patērētājiem ir tiesības baudīt arī konkurētspējīgas cenas, caurskatāmība un kopīgi noteikumi, protams, palīdzēs samazināt cenas. Uh, un eh, es domāju, ka iekšējā tirgus ieguvumiem ir ļoti skaidri eh, jābūt atspoguļotiem šajā ziņojumā. Rošfor kungs, es, protams, saprot, arī dalību valstis diskutēs par to, cik daudz mēs esam zaudējuši un mēģinās eh, padarīt iekšējo tirgu par tādu kā grēkāzi, bet it sevišķi ekonomiskās krīzes laikos mums ir jārunā par iekšējā tirgus ieguvumiem, par tā vērtībām. Kādēļ tad mēs vispār šeit sēžam, ja mēs to neaizstāvēsim, tad mēs visi atkal uh, E, iegrimsim tādā nacionālā populismā. Es vienkārši vēlējos to pateikt. Un noslēgumā ja mēs runājam par dalību valstu patērētāju aizsardzību, tas uh, sasaucas ar 2009. gada komisijas izdoto paziņojumu. Tas ir ļoti labs uh, princips. Un tālāk 13. pāns, trīs mēneši ir pagarināti līdz vienam gadam, lai varētu atbilstoši saskaņot uh, likumdošana ar augstākajiem standartiem. Es domāju, tas ir pareizais veids, kā rīkoties, lai varētu uh, integrēt šeit eh, būtiskākos eh, patērētāju aizsardzības principus un piedāvāt eh, tos iedzīvināt kopējos standartos. Nu, nevajadzētu visu laiku cīnīties un mēģināt iegrimt tādā nacionālā patriotismā un tikai runāt, kam tad ir labākie principi un kam sliktākie. Paldies, apat kungs! Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Švāba kungam par uh, viņa priekšlikumiem, ziņojumu un arī par konstruktīvo sadarbību. Bieži vien viņi sadarbojamies. Man ir pieci komentāri attiecībā uz pieeju. Šeit būtu drīzāk jāizvēlas ekonomiska, nevis juridiska pieeja, jo direktīvu mērķis ir atvieglot tieši pārobežu darījumus un veicināt izaugsmu. Tādēļ kopā ar kolēģiem uzskatām, ka šī direktīva uzlabos uh, situācija pie diviem nosacījumiem, ja mēs stiprinām pārobežu um, tirzniecību un arī, ja patērētiesības tiek aizsargātas. Arī piekrīt jums par to, ka ir nepieciešams daudz eiropeiskāk un nevis nacionāla pieeja. Nepieciešams arī ir grozīt tiesību aktu, nacionālas tiesību aktu cietas palielina pie, pa, patērēt aizsardzību un arī jāizvēlas pragmatiskā pieeja, nevis teorētiski piekrīt Četrošvārkungam. Uzskatu, ka ir ļoti daudz eh, elementu tiesību aktos arī Francijas likumdošanā un citās dalību valstīs, kas praksē netiek īstenoti. Mums ir analīze, jāanalizē kopumā, kāda ir reālā ietekme, kāda būs šīs direktīvas reālā ietekme ikdienā. Un tad man ir drīzāk tāda aizsardzības pieeja un nevis patēriņa pieeja, ka šī rezidenta tests arī viens no svarīgākajiem jautājumiem. Arī šeit piekrīt Rošforkungam par nepieciešamību noteikt, ko tas īsti nozīmē, kādas būs sekas attiecībā uz arī politiskām izvēlēm dalību valstīs. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī šeit uzskatu, ka ir nepieciešams, lai nebūtu tāda līdzsvara pieņemot vairāk, kas no vienā pusē palielinās, kas otrā pusē varbūt pārsliktinās. Uh, Un visbeidzot, tad arī runājot par tādu pilsoniskāku un mazāk eirokrātisku pieeju, jo ļoti svarīgi mums šeit nāk klajā ar konkrētiem prie, piemēriem. Te bija arī eh, sāraksts pār vairākiem punktiem, kas mums radīja problēmas. Bet divi piemēri. par attālinātiem līgumiem esošās tiesības vien Francijā nenodrošina augstāk patērēji tajā aizsardzību, piemēram, Vairāk elementi šeit nav atrunāti Francijas piemēram likumdošanā, un arī jāsvērā pie tā, vai saikna ar vispārīgo pāntu, kas attiec uz šo uh, melniem palākiem sarakstiem vai šī saikne ir svītrota ziņojuma projektā. Varbūt jūs varat kaut ko teikt vairāk par šo. Piekrītam arī jaunajam darba grafikam. Uh, thank you very much, everybody. Did uh, anyone, any other contribution? Paldies visiem! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Laikam nē, tāpēc varbūt komentāri no manas puses. Tātad apkopojumam. Uh, Vispirms, tātad, eh, Andrēs, jūs vēl neesat pateicis, kāds ir mūsu darba karafiks. Varbūt par to mums ir jāvienojas vispirmām kārtām. Jā, pagājušā nedēļā bija ļoti auglīgs re, ēnu referentu tikšanās mirklis, un referents ir ierosinājis sekojošo. Tātad laika grafiku mazliet pagarināt, jo gan pēc šās dienas diskusijas, gan pēc iepriekš dir, di, dzirdētā ir skaidrs, ka, jā, es diez vai bet varbūt mēs paņemsim līdzi šo dokumentu savā vasaras atkāpē atvaļinājumā, un varbūt, ka labais laiks ietekmēs mūsu domas un idejas par to redzēsim. Jā, bet 110 lapas puses, tas prasīs ilgu laiku, to izlasīt vēl ilgāk, to pārdomāt, darba ir daudz, vairāk priekšlikumi. Vēlētos jums tikai pateikt to, par ko vienojās ēnu referenti. Vispirmām kārtām, pēc vasaras atvaļinājuma atsākot mūsu darbu, mums būs īpaša tikšanās 2. septembrī ēnu referentu starpā. Un tas ir sava veida turpinājums tai ēnu referentu sanāksmē, kas mums bija pagājušajā nedēļā Stra eh, Strasbūrā. Tātad tā būs eh, tikšanās aizslēgtām durvīm tikai referentiem, bet tie deputāti, kur vēlētos piedalīties šajā sēdē, problēma jau nebūs, varat piedalīties. Visi deputāti ir aicināti, bet tā būs eh, sēdē slēgtām durvīm. Grozījumu iesniegšanas laiks ir 18. oktobris. 18. novembrī mēs izskatīsim grozījumus un 30. novembrī, 9. decembrī mēs balsosim komitejā. Un eh, Beļģijas komiteja, Beļģijas prezidentūra jau teica, ka viņi turpinās strādāt ārkārtīgi enerģiski. Viņi sadarbosies gan ar ēnu referentiem, gan ar referentu. Un iespējams, ka mums eh, līdz prezidentūras beigām būs izdevies panākt politisku vienošanos. Tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, un tajā ir ne tikai vesela virkne viedokļu dažādība, par ko mūsu deputāts varbūt informēs. Runājot no politiskās perspektīvas, es runāju gan daļai kā ēnu referents, gan daļai kā komitejas priekšsādātājs. Mums vajadzētu atcerēties to, kāda ir šā ziņojuma iespējas. Mēs vispirmām kārtām iestājāmies par patērētāju aizsardzību un lai tas nāktu patērētājiem par labu. Jau pagājušajā sasaukumā tika izdarīts sākotnējā priekšlikuma ietekmes novērtējums, un bija skaidrs, ka tas ietekmēs pārobežu uzņēmēju darbību un pārobežu tirzniecību. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies panākt tādu platformu, kas eh, tiešām nesīs pievienoto vērtību. Ja mums neizdodas pielikt šo pievienoto vērtību būtiskos apmēros, tad diez vai ir jēga tik lielu laiku un enerģiju tajā visā ieguldīt. Šeit jau izskanēja, ka tādas jomas, kuras uzņēmēji uzskata par ļoti būtiskām, nozīmīgām viņām, Jā, tās mēs varbūt varam harmonizēt, un tas nenāks par sliktu patērētājiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par tādām jomām, kurām, kurās mēs varam panākt līdzsvaru starp gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Par to jau arī ir šī direktīva. Varbūt, ka komisija mums varētu līdzēt tajā aspektā, kā izvērtēt to, pārskatu, ko DJs Sanko no komisijas puses jau izskatīja par pagājušajā mandātā sagatavoto ziņojumu. Kā jau Abada kungs teica, runiet arī par pārdošanu internetā, kas ir īpaši delikāta tēma. Ietekmes novērtējums jau ir saistīts ar tādām problēmām, pa ko mēs saucam par tā saucamo Briseles konvenciju. Jo brīdī, kad patērētājiem ir tiesības griezties tiesvedībā tajā valstī, kur viņi dzīvo, bet ne citām. Katrā ziņā šeit varētu būt problēmas mazajiem uzņēmumiem. Tātad vai es sajaucu Briseles konvenciju? Nē, tā bija Romas konvencija. Atvainojos, bet es ceru, ka jūs visi sapratāt, par ko es runāju. Jebkurā gadījumā tātad mans priekšlikums būtu izvērtēt visus priekšlikumus, izvērtēt un analizēt idejas un tad eh, paraudzīties, ko darīt ar šo dokumentu. Un varbūt padomāt par jaunu struktūru, kā jau tu ierosināji referents. Noslēgumā vēlētos visus pamudināt uzmanīgi izlasīt sesto nodaļu, jo patērētāja tiesība direktīva ir tikai daļa no kopīgas stratēģijas, ar kuru mēs cenšamies uzlabot patērētāja tiesības pilnīgi visos transakciju un pārvedumu aspektos, un, protams, arī uzlabot kopīgo tirgu. Tātad sestajā nodaļā mēs vēlamies izvairīties no tālākas sadrumstalotības. Mēs vēlamies izveidot tādu direktīvu, kura ļautu patērētāju un kopīgiem tirgumu virzīties uz priekšu. Dalīkungs, kurš ir atbildīgs par patērētāju jautājumiem, viņš arī strateģiski vēlas raudzīties uz to, kā šī direktīva šajā patērētāja stratēģijā iekļaujas. Un tad redzēsim, kā mēs gala beigās balsosim par šo dokumentu, jo divi manis pieminētie aspekti ir cieši saistāmi. Tā tad, jā, es jau pieminēju laika grafiku. Liekas, ka to atbalsta visi, jo tas ir nedaudz plašāks nekā bija sākumā. Un tagad dodu vārdu komisārs Redings pārstāvim un visbeidzot došu vārdu Švāba kungam. Un pēc tā tad Pronka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas nav tik vienkārši, bet es varu paņemties referentam par paveikto darbu, un tas viss top skaidrāks ar katru jaunu diskusiju kārtu. Un šīs debates pierāda, ka uh, vairums deputāti saprot, uh, kādas ir šo diskusiju galvenās vadlīnijas, un tas patiešām ir milzīgs ieguvums. Mēs uzskatām, tātad komisija uzskata, ka ziņojuma projekts piedāvā ļoti labu iespēju kaldināt kompromisu, un e, šajā ziņojumā ir e, arī rasta atbilde uz tām bažām, kas tika paustas iepazīstoties ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Te ir milzums dažādu tehnisku detaļu, un tās tur īstenībā arī visticamāk paliks. Bet protams, tās ir jārisina, bet eh, varbūt eh, pagaidām to darīt būtu pāragri. Mums eh, pirmām kārtām ir jāvienojas par galveno pieeju, par vispārīgo pieeju. Komisija var atbalstīt uh, referenta ieteikumus par uh, definīciju harmonizēšanu un par otrā un trešā, par otrās un trešās nodaļas apvienošanu vienā nodaļā. Tāpat kā arī eh, runājot par uh, attālinātajiem līgumiem, arī šai pieejai mēs varam piekrist. Un, protams, tiek eh, runāts par attālināto līgumu, uh, par kompetenci attiecībā uz attālinātiem līgumiem dalību valstu ietvaros. Uh, Tālāk eh, noteikumi, kas minēti piektajā nodaļā par eh, elastības līmeņu saglabāšanu dalību valstīs un par šiem dažādiem sarakstiem un par to, kas liekas netaisnīgi un eh, mētiecīgi harmonizācija ceturtajā nodaļā. Tās visas ir detaļas, ko mēs varam pieņemt, prasības, ko varam pieņemt, bet, protams, mums ir jāved sarunas ar visiem atšķirīgajiem partneriem, iesaistoties koplāmuma procedūrā. Tālāk. Jautājumi īstenībā nav tādi pārāk vienkārši. Par ceturto pāntu, par pašreizējo ceturto pāntu. Un jums, protams, jāpatur prātā, ka komisija piedāvāja pilnīgu harmonizāciju. Līdz ar to ceturtais pants bija nu, ļoti loģisks un pamatots. Švāba kungs piedāvāja mētiecīgu harmonizāciju. Līdz ar to viņa piedāvātais ceturtais pants ir loģisks, jo ne viss nozīmē pilnīgu harmonizāciju. Tātad viņš savā priekšlikumā nerunā par pilnīgu harmonizāciju. Tad, eh, tagad rodas jautājums. Ja mēs eh, darām kaut ko vairāk, mēs e, īstenībā varētu nokļūt tādās, nu, lielās sprukās. Kādēļ? Ir atšķirības starp pilnu harmonizāciju un minimālo harmonizāciju. Minimāla harmonizācija nozīmē galvenokārt konkrētu standartu noteikšanu. Ko tas nozīmē? Īstenībā tiks panākts tāds harmonizācijas līmenis, kas ļoti cieši sasaucas ar to dalību valstu līmeni, kur tas ir viszemākais. Pilnīga harmonizācija nozīmē to, ka jūs uh, paceļat šo latiņu līdz uh, to dalībvalsts latiņai, kur harmonizācijas līmenis ir visaugstākais. Uh, Un, protams, tās dalība valsts, kur šis līmenis ir visaugstākais, nevēlas atteikties no savām privilēģijām, bet, nu, jūs eh, abus līmeņus nevarat mest pār vienu kārti, tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Tā tad, mēģinot to varbūt pateikt savādāk, Ja jums ir pilnīga harmonizācija, jūs eh, varat darīt vairāk, jūs varat eh, pielietot augstākus standartus, jo jūs varat pietiekami labi izmantot iekšējo tirgu dalību val, uh, iekšējais tirgus nāk par labu patērētājiem un viņi var izmantot uh, iekšējo tirgu pilnā apmērā. Mēs esam informēti par to, ka daudzas dalību valstis nesaņem piedāvājumus, lai gan tehniski tas būtu iespējams, viņiem izstrādā dažādus priekšlikumus, bet uh, tās joprojām it kā, nu, paliek uz rezervistu soliņa, ņemot vērā atšķirības likumdošanā. Ja ir minimālā harmonizācija, iespējams, eh, ka piegādātāji varbūt nav interesēti ar jums tik eh, daudz sadarboties, un tad situācija nav tik labvēlīga. Tā tad, ja ir minimālā harmonizācija, tad jums ir arī zemāks līmenis, zemāks harmonizācijas līmenis, un jūs nevarat, eh, nu, tādiem pilniem malkiem izmantot šo tirgu, izmantot to pilnībā. Krāca Bildskundze, jūs uzdevāt jautājumu par to, bet mums ir jādomā arī par kādreizējo ietekmes izvērtējumu. Mums ir jādomā, ko mēs varam saņemt, ko mēs varam iegūt. Mēs nevaram tagad veikt pilnīgi jaunu ietekmes izvērtējumu, sākot no nulles. Mēs varam jums sniegt savu analīzi, balstoties uz kādreizējo ietekmes izvērtējumu, kas tika veikts tad, kad direktīva tappa. Tātad komisijai būs ļoti sarežģīti mainīt sistēmu saskaņā ar 4. pāntu. Mainīt to pilnībā, jo, jo līdz ar to eh, mēs daudz zaudēsim. Tas nozīmēs, ka saskaņā ar 4. pāntu mūsu ieguldījums iekšējā tirgus pilnveidē nu, nebūs eh, nekāds. Vēl tika uzdot jautājumi, kā mēs varētu baudīt eh, kaut kādas privilēģijas pateicoties eh, pilnīgai harmonizācijai. Eh, jūs minējat ļoti labu piemēru runājot par pasažieru tiesībām, par lidmašīnu pasažieru tiesībām. Jūs, protams, zinat, kādas ir jūsu tiesības, bet ja jūs ierodaties šeit no citas valsts, no trešās valsts, jūs varbūt eh, nezināt par to, vai uh, Beļģijā jūs varēsiet baudīt tieši tās pašas tiesības, ko jūs baudat savā dalību valstī. Un, uh, ja mēs runājam par kādu dalību valsti, tad patērētājs zina savas tiesības, bet ja viņš dodas ārpus savas valsts robežām, uh, viņš varbūt nebija pilnībā informēts pie, pilnīgi par visu. Protams, dalību valstīs un Eiropas Savienībā šīs tiesības ir vairāk vai mazāk identiskas, bet, nu, dodoties uz trešajām valstīm, situācija mainās. Komisija sagaida to, ka, ja šī likumdošana būs vairāk harmonizēta, tas nāks par labu dalību valstīm arī piedāvājumu ziņā. Un, protams, uh, tas eh, nesīs arī konkrēts ieguvums patērētājiem. Līdz ar to ceturtais pants ir jāuzlūko kā ļoti nozīmīgs un, protams, jūs šeit varat iepazīties ar visām detaļām, bet pilnīgu harmonizāciju atstāt ārpus šī panta īstenībā nebūtu pārāk prātīgi. Un eh, līdz ar to arī direktīva zaudēs savu sākotnējo nozīmīgumu. Un tas būtu patiešām ļoti žēl. Tālāk, ja mēs runājam par dažādām juridiskām finesēm, mums ir jāsaprot, eh, ka ir jāiepazīst ar visu tekstu redakciju kopumā. Protams, juridiskajā pamatā ir runāts par eh, likumdošanu un uh, ja nav tādas saskaņošanas, tad, protams, juridiskais pamats kļūst sarežģītāks. Bet nav iespējams pateikt, vai tā notiks vai nē, un līdz ar to es jūs lūgtu uh, izrādīt sapratni, jo pagaidām mēs uz to vēl nevaram atbildēt. Un uh, līdz šim juridiskais pamats bija pietiekams šai direktīvai. Bet, ja mēs to pilnībā grozīsim, tā pamatīgi grozīsim, tad īstenībā eh, es nevaru pateikt, vai juridiskais pamats joprojām būs pietiekam labs. Tā tad es uh, varu teikt, ka komisija ir gatava jums palīdzēt, bet, uh, ja mēs runājam par konkrētiem skaitļiem, mēs varam atsaukties uz kādreizējo ietekmes izvērtējumu. Tas būs kā tāds atspēriena punkts un ņemot vērā to, ka mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, mēs nevarēsim jums piedāvāt pilnīgi jaunus skaitļus. Mēs eh, par dažiem skaitļiem varam runāt, bet tikai balstoties uz iepriekšējo ietekmes izvērtējumu. Paldies! Okay, well, thank you. Um, I think... Paldies! Ja runājot par ietekmes novērtējumu, es domāju, ka mans ieteikums bija tāds, ka jāizvērtē ieteikums novērtējumu iegūmi, jāskata arī katrs pasākums atsevišķi. Es domāju, ka šeit ir jālūdz daudz detalizētāks eh, analīzes par esošajiem skaitļiem un nevis eh, jauna analīze. Tad arī mēs redzēsim, kādiem harmonizētiem pasākumiem tiešām reāli ieteikumi attiecībā uz uh, arī šo pārobežu preču piegādi patērētājiem. Tāds ir arī galvenais mērķis, un ja jūs arī DJ Sanko varētu arī mums palīdzēt, mums par šo tas arī mums būtu ļoti labi palīdzēt. Arī uzklausījām no ministra par to, ka Beļģijas prezidentūra vēlas strādāt pie šī jautājuma un arī vēlētos šeit sveikt Hendelhof kungu no Beļģijas prezidentūras. Liels paldies arī eh, jums, ka jūs piedalāties joprojām šajās diskusijās. Švābkungs, vēlties sacīt kādu secinājumus. Pirms dodamies skaistās brīvdienās, kur mēs studēsim šo ziņojumu un meklēsim risinājumu šai sarežģītajai problēmai. Priekšsēdētāji, es eh, šeit pierakstīju sešus galvenos aspektus. Ļoti daudz kolēģi izteicās, bet, nu, es uh, mēģināšu būt lakonisks. Runājot par kalendāru, priekšsēdētāji kungs, jums ir pilnīgi taisnība. Mēs vienojāmies par šādu grafiku tādēļ, ka kolēģi teica, viņi eh, vēl īsti nav iejutušies šajā matērijā, viņiem ir vajadzīgs vairāk laika, lai iepazītos ar ziņojumu tā pamatīgi svarīgāk. Bet uh, mums protokolā noteikti vajadzētu atzīmēt, ka visi ēnu referenti vienojās par mērķi, proti, ka Bēļģijas prezidentūras laikā līdz 15. decembrim mums ir jāvienojas par politisko ietvaru. Tātad. tad tas, ka mēs esam nedaudz uh, šeit paildzinājuši darba garumu, nenozīmē to, ka mēs būtu mazāk ambiciozi. Protams, mēs vēlamies beigt darbu līdz gada beigām, līdz Beļģijas prezidentūras noslēgumam. Un lūdzu to atzīmēt arī protokolā. Par to vienojos visēn referentu otrām kārtām par juridisko pamatu. Turunens kundze, es tikai pateicu, kāds ir komisijas priekšlikums un kāds ir mans priekšlikums, runājot par 114. EK līgumu pantu. Uh, un Eiropas kopienu tiesa pirms četriem, pieciem gadiem uh, lemjot par tabakas direktīvu, noteica, ka ir jābūt minimālajai harmonizācijai, bet viņi teica, ka minimālā harmonizācija nav pietiekama kā juridiskais pamats, ja uh, nav e, šāda likumdošanas harmonizācija noteikta par pašmērķi. Ir vēl citi juridiskie pamati. Protams, tas nerada problēmas, bet ja mēs runājam par e, juridisko pamatu, mēs nevaram te vienkārši variēt un runāt par 114. pantu tikai tad, kad mums tas ir izdevīgi. Uh, Protams, ja mēs runāsim par patērētāju aizsardzību, tad mēs runāsim par tādu juridisko pamatu, kas šeit ir atbalstoša, pieminot attiecīgo ekādī dibināšanas pāntu. Uh, Tālāk par atsevišķiem pantiem un to harmonizāciju, to arī mums piedāvāja Turunens kundze. Tātad eh, apskatot pantu pa pantam. Ja man jārunā pilnīgi vaisirdīgi un jārunā par konsolidēto dokumentu, 4. pantā ir noteikts, kāds ir galvenais princips, un 4. pantā 1b, eh, 1c apakšpunktā ir teikts, eh, kādam ir, kādiem ir jābūt noteikumiem un normām attiecībā uz atsevišķiem pantiem. Mēs, protams, te varam nevaram tagad strīdēties par katru pantu, bet mums ir jāparūpējas par optimāliem uzlabojumiem, lai 1A, 1B, 1C apakšpunkti vai tie tiks ievietoti 4 pantā, otrajā apakšpunktā vai piektajā pantā, ja mēs runājam par tādām juridiskām finesēm, tas īsti neko ne, nenesīs. Tas būs tik, tā būs tikai tāda kosmētiska uzprišināšana. Eh, ko Rašforkungs minēja, viņš arī izteicās par 4. pāntu. Es viņam varu piekrist, protams, ka uh, pilna harmonizācija ir process, kas ir kustībā, un mums ir jāsazinās ar uh, patērētāju aizsardzības organizācijām un jāsniedz viņiem pietiekami daudz laika, lai viņi šo procesu varētu racionalizēt, bet vai mēs paredzam konkrētu mērķi šim procesam? Mērķis pats par sevi vai nav vai nu labs vai ļauns, bet tas maina status quo attiecībā uz patērētāju tiesībām. Un tam būs tikai jēga tikai tad, ja mēs panāksim šādu harmonizāciju. Tātad ceturtais pants nav labs vai slikts pats par sevi. Tur ir rakstīts, neskatoties uz nacionālām normām, dalībvalstis runājot par harmonizāciju nevar mainīt noteikums. Tātad tur nav teikts, kuras tātad ir šīs labās dalībvalsts un kuras ir ļaunās dalībvalsts. Un tur, e, protams, nav izslēgts arī tas, ka ņemot vērā atšķirīgas tradīcijas, arī ir atšķirīga likumdošana. Tā, tā vienkārši ir, un mums e, ir jāskatās šim faktam acīs. Mēs nevēlamies visu tagad vienkārši uh, atmest malā. Tālāk Rošforu kungs pieminēja 25. pāntu, 25, 26b, 73. lapusē angļu teksta versijā angļu turkumā ir rakstīts, ka dalību valstis var uh, piemērot to dalību valstu līmeni, un tālāk ir rakstīts, šiem mehānismiem ir jābūt uh, no svara, lai varētu aizsargāt patērētājs, tiem jābūt efektīviem un proporcionāliem. Es nevaru iedomāties, uh, kā mēs šeit ietekmētu dalību valstu noteikums, vai mēs tos vienkārši iznācināsim. Tā nebūs. Uh, ir jārunā par to, ka šeit ir jābūt vārdiem absolutely necessary, tā tad absolūti nepieciešams. Šķiet, tā bija kļūme tūkojumā, bet 26.5b ir runāts par konkrētiem noteikumiem, un es varu piekrist eh, arī EKT nolīgumam, 65. Eh, pantā EKT ir teicis, ka minimālā harmonizācija dod brīvu uh, rīcības telpu dalību valstīm, bet tas nenozīmē, ka dalību valstīm nevajadzētu respektēt tās normas, kas pastāv iekšējā tirgū. Līdz ar to es jums uh, citēju šo uh, angļu teksta versiju. Un, protams, uh, mēs varam citēt arī EKT nolēmums. Un visbeidzot. Cool. Eh, vor allem, weil ich ja auch dieses. Eh, Rošfora kungs teica, ka šī direktīva patiešām daudz mainīs bet es teikšu skaidri un gaiši, ņemot vērā šo tabulu, kas ir sagatavota un salīdzinot to ar komisijas oriģinālo priekšlikumu. Uh, es eh, saskaņoju sākotnējo priekšlikumu, un īstenībā mans priekšlikums varbūt pat eh, veids mazāk grozījumus nekā komisijas priekšlikums, un eh, tas bija tas, ko pieprasīja kolēģi mūsu komitejā. Ja mēs runājam par ietekmes izvērtējumu, es domāju, šo jautājumu vajadzētu risināt tieši tā, kā tas tika piedāvāts. Tātad mēs varētu spērt pirmo soli harmonizācijas virzienā, ne, viens nezin, kad tiks spērts nākamais solis, bet mums ir jāpadomā, jādomā arī par konkrētiem ieguvumiem, kas tika minēti komisijas veiktajā ietekmes izvērtējumā. Es domāju, ka mēs varbūt varētu padarīt nedaudz mazāk, bet mēs paliksim uh, uz tā ceļa, ko šeit ir uzbūvējas komisija. Eh, paldies, dārgie kolēģi, paldies par jūsu piezīmēm, paldies par eh, jūsu kritiku. Es ceru, ka eh, arī vasaras brīvdienu laikā jūs varēsiet par to padomāt. Es šeit jums esmu piedāvājis arī iepazīties ar tabakas likumdošanu. došanu 65 šķērsvīta 2009, nu vienalga, vai jūs tagad dosieties uz pludmalēm, uz siltajām zemēm, es ceru, ka pēc vasaras brīvlaika mēs visi tiksimies pilni spara un nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies! Um, Paldies, Šābkungs, par uh, šo komplekso sarežģīto darbu. Turunens kundze, vai vēlties vēl teikt pēdējo īso vārdu? Jā, vēlos atgriezties pie jūsu sacītā. Jūs teicat, ka jums, jums ir problēma saprast, ko jūs domājat 4. pāntu. Mēs esam par to runājuši. Tas ir nedaudz negodīgi, ka jūs tā sakāt. Tas nav tehnisks punkts. Tā būtu mazākā lieta. Tas ir jautājums par to, kāds ir šīs direktīvas pamats. Jūs to ļoti labi zināt. Mēs par to runājam arī Jānu sanāksmē. Mums ir jānāk lai ar citiem modeļiem. Mēs to darīsim nākamajā sanāksmē. Es vienkārši vēlējos to pateikt. Visiem mums. Tas nebija īsti godīgi, ka jūs to pateicāt šādā veidā. I mean, I agree, that was what, that... Jā, piekrītu. Tas nu bija tā kā noslēgums. Kā es teicu iepriekš, sanāksmes rezultāts ir tāds, ka mēs vēlamies panākt vienošanos par dažiem seksuālām izmaiņām, kāds jūs vēlaties piedāvāt, un visi varam mēs tam piekrist. Mēs, mums tagad ir skaidrs priekšstats par to, bet cilvēki varbūt nepieņem visas jūsu idejas, bet tāds varētu būt mūsu nākamās sanāksmes mērķis - vienoties pēc iespējas plašāk par stratēģiju, lai varētu iet uz priekšu un raudzīties, kāds varētu būt detaļas un tās arī labāk atrunāt. Esmu pārliecināts, ka jūs arī, arī komisija tiks. Uh, aicināta uz jūsu sanāksmi, tas varētu būt visai liederīgi, cevišķi, ja būtu kāda pieejama informācija no ietekmes novērtējuma, piemēram. Priekšsēdētā kungs pats par sevi saprotams, es to darīšu, bet ja mēs runājam par 4. pantu un ar to saistītajām grūtībām, jāņem vērā, ka mēs ar to vēlamies sasniegt atšķirīgs mērķis, mēs vēlamies raidīt politisku signālu, ka uh, Harmonizācija ir vadmotīvs, bet tam nevajadzētu nest uh, līdzi kaut kādus negatīvus aspektus saistībā ar minimālo harmonizāciju. Es apsolīju nāk klajā ar priekšlikumu, bet, pēc, protams, neesmu nekāds būrvis. Šeit ir atšķirīgas koncepcijas, un ja mēs mēģinam iedziļināties uh, šajās atšķirībās un veikt kaut kādu izvērtējumu, tas nav saistoši. Tā tad es piedāvāšu 4. panta jaunu 1a apakšpunktu, eh, ka proti eh, ir Eh, minimālā harmonizācija, bet, nu, es esmu nobijies, ka tad tiks teiks, jā, nu, mēs neesam pārāk ambiciozi, varbūt vajadzēja daudz vairāk, un tad atkal būs tik daudz dažādu viedokļu, ka mēs nevarēsim uh, saprast, kur ir gals, kur ir mala. Es nākšu klajā ar priekšlikumu, un, protams, es nevaru cerēt, ka es eh, sasniegšu kaut ko perfektu un varēšu pilnīgi visus apmierināt, bet, nu, es izstrādāšu jaunu priekšlikumu, un par to mēs vēl vienosimies. Paldies! Okay, well, um, let's... Labi, tad eh, beigsim diskutēt par šo jautājumu. Turpināsim septembrī, turpināsim 2. septembrī. Mums ir palicis vēl viens darba kārtības punkts, redzēsim, kurp tas mūs novedīs. Mēs eh, runāsim par uh, budžetu. Arī septem 2. septembrī mēs par to balsosim. Es vēlētos tagad dot vārdu Rūlas kundzei, lai izskatītu šo ziņojumu. Redzēsim, cik daudz ēnu referenti ir šeit. Vandenkampa kungs, jā, lieliski. Enerģētiskais Vandenkampa kungs. Šoldemons kundze nav šeit. Kas runās socialistu vārdā Šoldemons kundzes vietā? Stēlers kundze, jā, Buzoja kungs ir. Tā tad Trandafilidis kungs arī vairs nav un Lavīnī kungs šeit nav. Bet jā, kvorums liekas ir, tāpēc turpināsim. Tagad Rūles, Rūlers kundz lūdzu jums. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es varu izteikties pietiekami īsi un godolīgi. Es sākumā vēlējos uh, jums paust labās ziņas Pagājušā nedēļā mēs saņēmām komisijas atbildi par mūsu priekšlikumiem attiecībā uz sagatavošanās darbiem un pilotu projektiem. Tātad sagatavošanās darbi, runājot par uzraudzību, patērētāju aizsardzības jomā, mums ir jāparūpējas par to, lai eh, komisija eh, augsti vērtot mūsu sagatavošanās darbu un atbalstītu mūsu priekšlikumu. Komisija atbils, atbalsta arī uh, um, pilotu projektu, kas veltīts iekšējā tirgus fórumam, bet ir vēl runāts par uh, to uh, viltī, vilšanos, kas ir saistīta ar uh, vienoto tirgu, komisija par to jau runāja, un Solvit kā arī SMAS e, katru gadu sagatavo ziņojumus. Mums vajadzētu atrast pēc iespējas labāku risinājumu. Kāds ir mans priekšlikums? Mums vajadzētu šo projektu spēcīgāk integrēt iekšējā tirgus fórumā. Jau bija pirmā uh, sanāksme, kas ievadīja ceļu turpmākajam darbam, uh, gatavojoties 9. novembra fórumam, un mums vajadzētu parūpēties arī par ciešāku pilsoņu patērētāju iesaist šajā fórumā un ņemt vērā viņu pausto kritiku, lai vienotā tirgus fórums patiešām uh, vainagotos ar panākumiem. Es domāju, ka mēs noteikti varam vienoties par to, kā šos priekšlikumus šeit integrēt un arī labāk saskaņot abus priekšlikumus, jo mums noteikti ir jāpievērš vairāk uzmanības patērētājiem un pilsoņiem vienotā tirgus fóruma ietvaros. Un ņemot vērā to, ka mums nav pārāk daudz līdzekļu, eh, mums ir jāparūpējas, lai arī organizējot citus pasākumus, mēs darbotos aizstāvot mūsu pilsoņus patērētājs. Tātad ir jānodrošina šī pienovienotā vērtība. Eh, pagājušās nedēļas beigās, šīs nedēļas sākumā es jau arī iepazinos ar padomas pirmo reakciju, un ja mēs iepazīstamies ar padomas priekšlikumiem, mums ir eh, jāatzīst, ka ir noticis tieši tas, no kā mēs baidījāmies. Eh, šeit ir samazināti maksājumi, šeit ļoti daudz ir Eh, samazināts, ir samazināts ambīcijas, un tie projekti, kas eh, ir uzsākti, tiem joprojām ir nepieciešams finansējums, un ja šie maksājumi tagad tiks svītrot, tad projekts nevarēs īstenot tā, kā mēs to vēlējāmies. Tādēļ mums kopīgi ar budžeta komiteju ir steidzam jāapspriežas, lai komisija izlabotu šos skaitļus un eh, lai padomas priekšlikums mēs varētu nomainīt tos, no, noraidīt tos priešlikums, kas saistīti ar budžeta samazinājumiem. Bet tās ir patiešām labas uh, idejas, labi domu graudi, iesaistīt pilsoņus. Protams, tagad ir daudz uh, diskusiju par finanšu krīzi, par parādiem, un debates īstenībā ir kļuvušas daudz sarežģītākas un norisinās saspringtākā gaisotnē salīdzinājumā ar pēdējiem gadiem. Uh, bet mums ir jādomā, vai eh, kaut kas notiks, piemēram, patērētāja informēšanas eh, vai tirgus uzraudzības jomā, bet mēs vēlamies, lai mm, pateicoties mūsu priešlikumiem, pilsoņi gūtu patiesu taustām labumu. Paldies! No, well, no, thank you very much indeed. Paldies! Un eh, vēlētos pateikties arī par to darbu, Eh, kuru mēs paveicām, un eh, šodien jau runājošais Van Kvikenborna kungs pateica par šo projektu. Es vēlētos varbūt tagad mazliet atgriezties atpakaļ pie, referen, pie ēnu referentiem, un tad visbeidzot, eh, visbeidzot. Panterkampa kungs lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs Andrejas. Paldies, paldies arī Uh, Rūles kundzei par ziņojumu priekšlikumu, bet īstenībā mēs to saņemam nedaudz novēloti. Es uh, īstenībā uzskatu, ka Rūles kundzes priekšlikums ir ļoti vērtīgs. Es tur varu atrast atspoguļots arī savas idejas. Bet šī atsauce uz padomus veikto darbu varbūt, eh, kā Rūlas kundze eh, var man te izskaidrot dažas tehniskas detaļas. Un tālāk, ja mēs runājam par grafiku, mums ir jāiesniedz grozījumi 12. augustā, nu, bet tad jau patiešām visi būs atvaļinājumā. Eh, vai jūs varētu kaut ko paskaidrot šajā sākarībā? Paldies! Um, I think, Mr. Vanderkamp, we don't have any choice. Vanderkamp kungs, mums nav iespējas mainīt laika grafiku. Pretējā gadījumā Rūlas kundze izskatīs šādu iespēju. Tāpēc eh, mums 2. septembrī būs eh, iespēja par to balsot. Tātad, jā, tiešām jums būs jāizskata budžeta grozījumi pirms dodaties brīvdienās. Vēlties to atbildēt? Varbūt es varu jums kaut ko piedāvāt. Protams, eh, nu laika ir ārkārtīgi maz, un es sapratu, nu, ka tas būs pārāk daudz prasīts, lai kolēģi lasītu budžetu atvaļinājumu laikā. Tādēļ 30. augustā varētu organizēt ēnu referentu tikšanos, kur mēs vienotos par grozījumiem. Es nedomāju, ka mums šeit ir kaut kāda konflikta politisko grupu starpā, un mums nevajadzētu varbūt pārtūkot grozījumus visās visās 23 valodās, tātad izmantosim angļu valodu kā darba valodu un ēnu referents sanāksmē apspriedīsimies angliski, vienosimies par galveno mērķu, ko vēlamies sasniegt ar uh, grozījumu palīdzību, nu, lai neizbojātu kolēģiem pilnībā vasaras brīvdienas. Es esmu gatava piedalīties šajā sanāksmē un tiem kolēģiem, kas to nevarēs, es viņus tad arī uh, informēšu un esmu gatava vienmēr arī strādāt mutiskus grozījumus, esmu atvērta visu veidu kompromisiem. Protams, laika nav daudz. Jūs teicāt, maksāt arī par padomu. Jā, tieši tā ir problēmas sakne. Mums uh, nebija pietiekam daudz informācijas, mēs nesaņēmām komisijas priekšlikumu, tad beidzot to saņēmām, tagad mēs eh, beidzot saņēmām padomas atbildi, un šī ir jauna procedūra, kopš stājās spēkā Lisabons līgums. Parlamentam ir vairāk pilnvaru, mēs eh, varam. Uh, iesaistīties koplēmuma procedūrā šajā jomā, un, nu, tas izdara visai lielu spiedienu uz mums. Mēs pie tā vēl neesam pieraduši, un mums ir uh, jāveic tāds kā spriedzes tests šogad. Ja mēs runājam par skaitļiem, 2. septembrī mēs par to balsosim, un uh, es ceru, ka tāda būs arī konkrēti skaitļi attiecību, un mēs varēsim tos piedāvāt budžeta komitejai. Paldies! Bet, protams, mēs to darīsim tikai tad, kad saņemsim atbildi no padomas. Yes, I mean, I understand the secretary said those figures were only available. Es sapratu, ka sekretariāts šo skaitus saņēma tikai pagājuši piekdien, bet nu mēs darīsim visu lietas labā. Bet paldies par jūsu priekšlikumu, par grozījumiem. Paldies. Stailers kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji vēlos pateikties referentes kundzei arī atsācos uz iepriekšējo kolēģi sacīto. Mēs varam atbalstīt to, kas ir šajā dokumentā arī otrais punkts par šo standartizāciju. Ļoti svarīgs punkts, arī trešais ļoti svarīgs. Ir arī kas tāds, kas tiek arī bieži vien um, neievērots arī atbalstam solvit organizācija tas ir ļoti svarīgi jāuzsver, jāatrod pareizais formulējums. Mūsuprāt, šis ir ļoti svarīgs punkts, lai solvitiem būtu nepieciešami līdzekļi, lai tas varētu veikt savu darbu. Ceturtais punkts vienotā tirgus fórums arī var atbalstīt to, ļoti svarīgi arī to uzsvērt. Sastais punkts - cīņa pret nelegālu tirzniecību un uh, krāpniecību ir tik svarīgi. Uh, arī mūsu veiktiem darbam un arī astotais punkts par esošo pētījumu, arī turpinājums un arī finansējums, arī svarīgs punkts kopumā. Jūs esat šeit atrunājis galvenojos, galvenos jautājumus un punktus. Uh, kas mums ir jāatrisina. Es vēlētos tad arī tikties 2. septembrī un par to runāsim tālāk. Liels paldies, liels paldies, Zoikungs. Liels paldies priekšsēdētāji, jau daudz kas ir pateikts. Runāšu īsi. Varu uzteikt arī Rūlas kundze sacīt to. atbalstīt viņas darbu. Varu pilnībā piebilst, piekrist tam, ka mums ir jāturpinās ar vienkārši ar uh, eh, iekšētirgus fórumu. Esmu priecīgs, ka jums ir ļoti pozitīva atbild arī no komisijas puses. Mums jau bija sagatavošanās sanāksme, un komisija teica, ka viņi ir ļoti atvērti. Varbūt nebūtu slikti arī uh, šeit skatīt otro pilotu projektu par arī ap, par um, aptauju un žēl, ka Atsevišķi eh, rindkopsnē šeit nav par solvit. Solvit ir ļoti svarīgs tīkls, kas tiešām palīdz pilsoņiem un uzņēmumiem, lai varētu ietaupīt laiku un naudu un nevērsties uzreiz tiesā. Diemžēl mēs pagājuši gadu neapzināmies, mums ir nepieciešams šāds punkts. Es nākšu lajā ar attiecīgi grozījumu, ceru, ka tas tiks atbalstīt lai mums atsevišķa līnija riņa arī būtu šogad. Un visbeidzot, zinu, ka darba grafiks ir blīvs. Augusta beigas diez vai varam izvēlēties. Esmu pārliecināts, ka augusta beigās sanāksmē mēs, nāk, mēs panāksim vienošanos, kāds notika arī pagājuši gadu. Bija visai spēcīgs konsensus Un tas tiks atspoguļots arī šis komitejas atzinumā. Paldies! Paldies! Daži komentāri arī no manas puses, gan grupas vārdā, gan no kā priekšsēdētāja. Šis, manuprāt, ir ļoti līdzsvarots atzinums, ņemot vērā arī spiedienu uz būdžetu. Tur arī visai mazi līdzekļi, par kādiem ir atbildīga šī komiteja esam koncentrējušies uz uh, tām lietām, kas sniegs ekonomikai labumu, kā jūs to norādījāt referents kundz arī trešajā punktā. Mēs runājam par ieguvumiem ekonomikā un iekšējā tirgu kopumā ļoti svarīgs punkts, ņemot vērā, kad valsts budžeti tiek samazināti un arī nodarbinātības veicināšanai mums ir eh, jā, eh, jāveicina piekļuviekšējiem tirgum, jāizmanto augušās ekonomikas, un kad varbūt vietējie tirgi stagnē. Arī solvit ir lielisks pasākums, un tas ir jāturpina. Komiteja konsekventi to ir atbalstījusi. Mums ir jābalstās uz šī darba, un nevajadzētu atkāpties atpakaļ. Te arī būs mūsu atbalsts. Noslēgumā apstiprinām darba grafiku. Vai Rūlas kundze vēl vēlas izteikties? Ļoti lakoniski atbildot uz eh, Buska kunga teikto, jā, būtu ļoti labi, ja jūs eh, izstrādātu grozījumu par solvitu, tā tad runājot šeit par atbalstu un kompromisiem, nu, nav nekādu grūtību. 30. augustā, es domāju, mēs varēsim vienoties visai naski un šķiet 2. septembra balsojumam ceļā nebūs nekādu šķēršļu. Un, protams, ja mums ir tāda liela vienotība komitejā un mē, mēs varēsim pārliecināt arī budžeta komiteju par mūsu uh, principu pareizību, un tad varēsim vienoties par šo budžetu. Paldies! Right. So Lieliski. Tā tad 30. tiek sēna referenti, lai sašķirot grozējums un redzēsim, vai būs iespējams saņemt kādus rakstiskos grozējumus. Jūs saņemsiet pēc tam detalizētu budžeta pārskatu. Tagad mazliet paskatīsimies, vai šeit ir budžeta speciālists no komisijas. Nē, līdz ar to komisijas teiktais šodien izpaliek. Paldies! Heidī Rūls kundzei par to, ka jūs ar jums raksturīgo noteiktību esat izskatījušos jautājumus, un pēc tā atgriezamies atpakaļ 2. septembrī. Līdz ar to esam pabeiguši šā vakara darba kārtību drusku pirms paredzētā laika. Rītā tiekamies 10.30, un tad uzklausīsim Busai kunga teikto par uh, Eiropas Savienības likuma uzraudzību. Un pēc tam Žuvēna kungs runās par reklāmas ietekmi uz patērētāju rīcību. Rīt pēcpusdienā trīs, a, trijos arī būs mūsu komitejas sēde, kurā mēs runāsim par Eiropas standartizācijas noteikumiem. Un nākamais desmitais darba kārtības punkts būs par civilu likumu un par Stokholmas programmu. Koordinatori tomēr rītā tieks pulkstens deviņos, arī šajā telpā. Tātad rīt ar lielu prieku redzēšu visus koordinators deviņos un pārējos 10.30. Paldies!